Everybody who... Jā, visi, kuri nevēlas piedalīties interkomitejas sanāksmē, var iziet no zāles, kaut arī mūsu komitejas sanāksmes ir ļoti interesantas, iet arī iesaku visiem palikt, ja jūs tas interesē, bet, nu, katrā ziņā lūdzu ievērojiet klusumu. Tagad uh, uzsākam Inta komitejas sēdi. Un uh, tagad mums jāapstiprina darba kārtība. Ir Fīzās kungs lūdz atlikt uh, viņa ziņojuma projektu izskatīšanu uz nākamo sanāksmi. Nevienu citu lūgumu neesmu saņēmis. Ja iebildumu nav, ierosinu apstiprināt darba kārtību. Tagad mums ir jāapstiprina 28. 30. augusta sanāksmju protokoli, ja netiks saņemti iebildumi, tad līdz sēdes beigām, tad šie protokoli tiks uzskatīti par apstiprinātiem. Ceturtais punkts attiecībā uz 28. Augu, 29. augusta koordinatoru sanāksmes protokolu un piektais punkts Uh, priekšstādātē paziņojumu. Tātad šī uh, sanāksme tiek pārraidīta internetā. Tas nozīmē, ka mūs var skatīties gan Lisabonā, gan Tallinā, gan citviet pasaulē. Uh, ir nodrošināts tulkojums. Tādēļ aicinu visus runāt skaidri un lēni, lai jūs labi varētu iztulkot. un Hansen kungs ir mūsu jaunais komitejas loceklis. Viņš atrodas zālē. Viviane Reding. In... Tā kā Viviane Redinga ir strādā Luksemburgas valdībā, Tad Hansen kungs stājas viņa vietā. Viņš ir ļoti enerģisks vīrs un tūlīt pēc tam, kad kļuva par uh, parlamenta deputātu, iesaistījās arī mūsu delegācijas braucienā uz Tokiju un strādā ļoti apņēmīgi. Paldies par to Tagad pārējām pie elektroniskā balsojuma. Un vispirms globalizācijas radīto iespēju izmantošana, tirzniecības aspekti. Un tūlīt sāksim balsot, bet vispirms izmēģinājuma balsojums. Lūdzu, balsojiet! So we have still two members. Mums divi deputāti nav nobalsojuši, kaut arī viņu uh, balsošanas kartītes ir ievietotas balsošanas mašīnās. Atkārtojam balsojumu. Tātad balsojiet lūdzu vēlreiz. Izmēģinājuma balsojums. Two members are not voting. So, nevertheless, the vote is closed. We start. Tagad sākam ar sesto kompromisu par pret atturas pieņemts. 35. grozījums par pret atturas noraidīts. 36. par pret atturas atturas pieņemts. 37. par pret atturas pieņemts. 7. kompromiss par pret atturas pieņemts. 41. grozījums par pret atturas noraidīts. 42. par pret atturas pieņemts šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim, balsojam elektroniski par 42. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 44. par pret atturas noraidīts. 8. kompromiss par pret atturas pieņemts.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 Šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim rezultātu. Balsēm elektroniski. Beidzam balsot. Un tiešām grozījums ir pieņemts. 58. par pret atturas pieņemts. 9. kompromiss par pret atturas pieņemts. 59. par pret pret atturas noraidīts. 65. par pret atturas pieņemts. 66. par pret atturas pārbaudīsim šodien jūs sēžat tik tālu, ka nevar saskatīt, kā jūs balsojat. Tagad balsojam elektroniski par 68 grozījumu. Beidzam balsot pieņemts. Desmitais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 69. par, pret, atturas pieņemts Manuprāt, pieņemts. Bet pārbaudīsim rezultātu. Balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. 80. par pret atturas noraidīts. 82. par pret atturas pieņemts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 pret atturas pieņemts. 13. A kompromiss par pret atturas pieņemts. 101. atkrīt. 102. par pret atturas pieņemts. 14. kompromiss par pret atturas pieņemts.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 pret atturas noraidīts. Atkrīt, atkrīt. 139. par pret atturas noraidīts. 140. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim rezultātu. Balsēm elektroniski par 140. grozījumu. Beidzam balsot, pieņemts. 17. kompromiss par pret atturas pieņemts. Papildinājums 141. par pret atturas noraidīts. Tālāk personāla balsojums par uh, kompromisu 17 bis. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Simtu četrdesmit devītais par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 150. par pret atturas. Manuprāt, noraidīts, bet pārbaudīsim balsojumu elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Lūdzu, kolēģi, celiet rokas, pat ja sēžat zāles beigās. 151. par pret atturas. Manuprāt, pieņemts, bet pārbaudīsim 151. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 152. par pret atturas noraidīts. 153. par pret atturas pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Beidzam balsot un tiešām pieņemts. 154. par pret atturas pieņemts. 155. par pret atturas pieņemts. 19. kompromiss par pret atturas pieņemts. Tālāk 158. grozījums Viena daļa ir eh, jābalso ar personālu balsojumu, tātad balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 162. grozījums par pret atturus noraidīts. 20. kompromiss par pret atturas pieņemts. 21. kompromiss par pret atturas pieņemts. 175. grozījums par pret atturas noraidīts. 22. kompromiss par pret atturas pieņemts. 182. grozījums par pret atturas noraidīts. 189. par pret atturas noraidīts. 183. par pret atturas pārbaudīsim. 183. sākam balsot. Beidzam balsot. Tiešām pieņemts. 184. par pret atturas noraidīts. 190. par pret atturas pārbaudīsim. 190. sākam balsot. Beidzam balsot. Nu, tiešām ar noraidīts uh, neizšķirts balsojums 191. Par pret atturas pārbaudīsim. Ba balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 19 pār 19 pret. Tātad noraidīts. 192 par pret. Atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. 19 par 19 pret noraidīts. Nu, problēma tāda, ka 39 deputāti ir zālē, bet balso tikai 38. Nu, tiešām uh, varētu arī šis spēku samērs mainīties, bet nav zināms, kurš deputāts tad nebalso. 23. kompromiss par pret atturas pieņemts.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 pret atturas pie, noraidīts, 211. par pret atturas noraidīts, pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts, otrais kompromiss par pret atturas pieņemts, trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 22. par pret atturas noraidīts, 23. par pret atturas noraidīts, 4. kompromiss par pārbaudām balsojumu rezultātu par 23. grozījumu. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot, noraidīts.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 Lūdzu. Vai ir kāds iebild, vai kāds iebilst, ja mēs balsotu blokā par ievilkumiem, vai kāds iebilst? Jā, viens deputāts iebilst pret balsošanu blokā, tātad jābalso par katru grozījumu atsevišķi. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts, otrais grozījums par pret atturas pieņemts, trešais par pret pret atturas pieņemts. Ceturtais par pret atturas pieņemts. Piektais par pret atturas pieņemts. Sastais par pret atturas. Nu, šeit tomēr ir atšķirīgs spēku samērs pieņemts. Sestais par pret atturas pieņemts, septītais par pret atturas pieņemts, astotais par pret atturas pieņemts, devītais par pret atturas pieņemts, desmitais par pret atturas pieņemts, vienpadsmitais par pret atturas pieņemts. Tagad uh, lau, uh, lauksaimniecības komitejas atzinums, agrī 2 par pret atturas noraidīts, agrī 4 par pret atturas noraidīts, agri 6 par pret atturas noraidīts, agri 12 par pret atturas. Izskatās, ka noraidīts, bet, nu, pārbaudīsim, balsējam elektroniski, agri 12. Izskatās, izskatījās, ka pieņemts, jā, tiešām pieņemts. Tagad agrīs 16 par pret atturus. Pārbaudīsim rezultātu. Agrīs 16 balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Agrī 19 par pret atturas. Atkal jāpārbauda elektroniski balsojot. Beidzam balsot. Noraidīts ar Agrī 20 par pret atturas. Pārbaudīsim agri 20. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Agrī 21 par pret atturas pieņemts. Agrī 23 par pret atturas norādīts. Agri 24 par pret atturas norādīts. Agri 26 par pret atturas. Nu, vēlreiz eh, paceļot rokas. Kas ir par pret atturas pieņemts?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 atturas pieņemts, kult 5 par pret atturas pieņemts, kult 8 par pret atturas pieņemts, kult 9 par pret atturas pieņemts, kult 10 par pret atturas pieņemts, kult 11 par pret atturas pieņemts atturas Man izskatās, ka pieņemts, bet pārbaudīsim balsojot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Kultu 12 par. Pret. Atturas. Nu, vēlreiz balsosim. Kas ir par? Pret. Atturas pieņemts. Kult 17 par pret atturas. Manuprāt, noraidīts. Pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kult 19 par pret atturas atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot kultu 19. Beidzam balsot. Pieņemts. Kultu 20 par pret atturas pieņemts. Kultu 21 par pret atturas noraidīts. 22 par pret pret atturas noraidīts, 23 par pret atturas noraidīts, 25 par pret atturas noraidīts, 26 par pret atturas noraidīts, 28 par pret atturas noraidīts Manuprāt, pieņemts. Pārbaudīsim. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 30. par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim rezultātu. Sākam balsot. Beidzam balsot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 36. kurš ir par pret atturas noraidīts. 38. par pret atturas noraidīts. 40. par pret atturas noraidīts. Tagad attīstības komitejas atzinums deva 7 par pret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 28 par pret atturas pieņemts. Tagad juridiskās komitejas atzinums jūrī 6 par pret atturas. Manuprāt, noraidīts, bet pārbaudīsim balsot elektroniski. Nē, man izskatījās, ka pieņemts, es atvainojos. Uh, Beidzām balsot un tiešām pieņēmts ar skaidru vairākumu. Juri 8 par pret atturas pieņemts. Jurī 9 par pret. Nu, jāpārbauda rezultāts. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Jurī desmit par pret atturas pieņemts. Un tagad noslēguma balsojums. Tas ir elektronisks balsojums. Sākam balsot. Viens no sociāldemokrātiem ir par daudz. So. Tagad beidzam balsot. Pieņemts div, ar lielu uh, vairākumu un dažiem deputātiem atturoties. Apsveicam referēmu. Tagad vienu minūti ilgs pārtraukums tiem, kuri vēlas iziet no zāles. Un varbūt tie kolēģi, kuri sēž tur zāles aizmugurē, varētu nākt tuvāk man apsēsties. So, dear colleagues in the back, please come a little bit closer. Kolēģi aizmugurē lūdzu nāciet tuvāk uz priekšējām rindām. Mums ir daudz apmeklētāju šodien. Ja jūs varētu pārsēsties uz priekšu, tas tiešām palīdzētu. Okay, dear colleagues, so I reopen our meeting. Kolēģi, tad eh, sākam mūsu sanāksmes eh, turpinājumu. Atgriežos pie piektā punkta priekšsēdētāja paziņojuma, jo šodien ir tāds bēdīgs brīdis mūsu komitejas vēsturē, jo Mirjama Korteveiga, kas strādājusi sekretariātā šeit vairāk kā septiņus gadus, eh, pamet sekretariātu Inte komitejā. Viņa ir pārvaldījusi daudzus sarežģītus dosjē, un mums viņas tiešām pietrūks. Paldies, Mirjam, par jūsu darbu un lai veicas turpmākajā karjerā. So fortunately, she will not leave the parliament. Nu, labi, ka viņa nedodas prom no parlamenta kā tāda. un turpinās eh, savu darbu samierināšanas, eh, par samierināšanu atbildīgajā eh, struktūra vienībā, tā kā lai viņai veicas. Tagad varam pāriet uz ļoti interesantu un svarīgu punktu. Runa ir par blokķēdēm un tirdzniecības politiku. Esmu pārliecināts, ka šis ir viens no aizraujošākajiem jautājumiem, kuru apskatīsim šajā sasaukumā, un patiesā nozīmība tam kļūs varbūt skaidrāka pēc dažiem gadiem, bet došu vārdu uzreiz referentei Emmai Maklārkinai. Well, thank you, Chairman. And... Paldies, priekšsarētāji. Man prieks, ka jums tas liekas aizraujoši. Tā būs man iespēja prezentēt eh, mūsu pašiniciatīvas ziņojumu par blokķēdi, ieskicēt eh, dažus punktus un secinājumus. Šī ir ļoti aizraujoša joma, kurā inovācija eh, virzas priekš burtiski katru dienu un ir ļoti svarīgi apzināties to potenciālu, kas ir blokķēdei ārpus virtuālajām valūtām Mans ziņojums skatīs eh, slēgtās eh, blokķēdes izmantošanu, jo šīs virsgrāmatas piedāvā lielāku drošību. Un eh, tur šobrīd pietrūkst skaidrs regulatīvs ietvars. Un publiska un privātas blokķēdes e, izmantošanas potenciāls kļūs e, skaidrāks nākotnē, bet es koncentrējos e, uz privātas blokķēdes tehnoloģijas izmantošanu starptautiskās tirdzniecības kontekstā. Un to es arī savā paskaidrojumā atklāju. Apspriežot šo jautājumu ar iesaistītajām pusēm, uzskatu, ka ir liels potenciāls piemērot starptautiskajai tirzniecībā blokķēdes tehnoloģiju. Un ir vairāks joms, kur ir iespējams uzlabot uzņēmējdarbības vidi. Pirmkārt, es ziņojumā skatos, kā Eiropas Savienības tirzniecības politika varētu stiprināt, iestrādājot blokķēdi tās operācijās. Piemēram, es bieži uh, apspēršam to, cik nepietiekami tiek izmantoti brīvās tirnicības nolīgumi dažādu iemeslu dēļ. Pirmkārt, jau sarežģīti noteikumi, lai varētu gūt labumu no preferenču e, pieejas. Un bloķēdi šo procesu varētu atvieglot, tāpēc to vajadzētu izmantot. Tāpat ir jāizpēta, kā piemērot tirzniecības aizsardzības politikā blokķēdes tehnoloģiju, lai varētu labāk izsekot e, produktu izcelsmi, kas tiek importēta Eiropas Savienībā. Un e, varētu GSP, GSP plus protokols izmantot. Un tāpat arī tarifu e, likmi kvotas varētu labāk piemērot, izmantojot šo tehnoloģiju. Tādējādi arī varētu labāk eh, pārskatāmiem iegūt par izmantojumiem, eh, izmantojumiem produktu izcelsmi. Blokķēdi var uzlabot arī caurskatāmību visā piegādes ķēdē, apliecinot produktu izcelsmi un eh, stiprinot patērētāju tiesību aizsardzību, samazinot šķēršus piegādes ķēdē un tas savukārt varētu veicināt tirzniecību starptautiskā mērogā un veicām pieaugumu līdz 15%. Un tādējādi arī varētu samazināt eh, muitas eh, manuālo pārbaužu nepieciešamību, ja tikt izmantot eh, blokķēdes tehnoloģiju varētu uzlabot riska pārvaldību, veicināt apmaiņu ar informāciju, samazināt fizisko dokumentācijas nepieciešamību. Un manā ziņojumā ir vēl viens elements par to, kā blokķēdes eh, programmatūra var stiprināt jau pieejamos rīkus, eh, lai cīnītos, lai cīnītos ar organizēto finanšu noziedzību un naudas atmazgāšanu. Tomēr ir vairākas lietas, kas vēl ir jāizdara, lai blokķēdes tehnoloģija tiešām uh, uzplauktu. Ir jānodrošina droša eh, datu aprite, lai cīnītos pret viltotu preču uh, izmantošanu. Ir nepieciešams iestrādāt uh, izstrādāt eh, privātu sastarpēji savienotu virsgrāmatu tīklu. Manā ziņojumā arī ir norādīts, ka ir nepieciešams pētīt tālāk saikni starp blokķēdi un GDPR, jo blokķēdes tehnoloģija var rast risinājums GDPR piemērošanā, jo abi principi balstās uz uh, vienotiem noteikumiem par eh, pašu pārvaldītiem datiem. Tādējādi GDPR eh, būtu jāatstāj ierobežota ietekme tikai uz blokķēdes eh, izmantošanu. Un šeit ir divi būtiskākie izaicinājumi publiskajā un privātajā sektorā. Pirmkārt, sadarbspēja dažādām blokķēdes sistēmām. Ir svarīgi izveidot ekosistēmu, kurā ir iespējams izmantot blokķēdes tehnoloģijas sniegtos iegūmus. Ir jāsāk strādāt pie sistēmām, kas ir savietojamas ar blokķēdēm. Otrakārt, mērogojamība, kas ir saistīta ar blokķēdes tehnoloģiju izmantošanu, ir tīpaši attiecībā uz starptautisko tirdzniecības tīklu paplašināšanu šeit ir jāatbild uz jautājumiem, kāds protokols tiks izmantots, ko mēs darīsim, ja būs tirdzniecība ar valsti, kas izmanto savādāku protokolu. Eiropas komisijai e, būtu jāpēt šie jautājumi. Ziņojumā ir atzīts, ka MVU varētu būt viena no lielākajiem ieguvējiem blokķēdes tehnoloģijas izmantošanā, un tas varētu ievērojami atvieglot e, sadarbību ar muitas iestādēm un citiem uzņēmumiem piegādes ķēdes ietvaros palielinot eksporta apjomus. Blokķēdes tehnoloģija varētu arī stiprināt komunikāciju rīkus, atvieglojot eh, uzņēmēju darbību. Un manā ziņojumā ir iekļaut arī vairāki ieteikumi komisijai. Komisijai ir jāturpina uzsāktās iniciatīvas, mm, e, Eiropas Savienības blokķēdes observatoriju un citus. Un it īpaši starptautiskajā piegādes ķēdē īstenotie izmēģinājumi projekti šajā jomā, lai nodrošinātu lielāku noteiktību un veicinātu inovāciju šajā jomā, kas varētu būt pozitīvs solis, uz ko vēlāk balstīties. Īpaši ņemot vērā muitas jomu, atbilstību, nodokļu jomu, bet galvenie izaicinājumi ir saistīti ar mērogojamību un sadarbspēju. spēju un tādējādi ir nepieciešams ehm, aktīvi diskutēt ar kolēģiem šeit komitejā un arī ar Eiropas komisiju. Mums ir jānodrošina, ka Eiropas Savienība paliek ehm, vadošajā lomā šajā tehnoloģijā, tādējādi ir nepieciešams strādāt ne tikai pie regulatīvā aspekta, bet arī pie pašas tehnoloģijas tālākas attīstības. Es ceru, ka mans ziņojums eh, mudinās turpināt šīs diskusijas gan Eiropas komisijā, gan Eiropas parlamentā, un labprāt turpināšu šo diskusiju. Paldies, ka tulki spēja iztulkot manu ļoti tehnisko un specifisko runu. Thanks a lot, uh, Mr. McLaughlin. Now I give the Paldies Emai Maklārkinai, tagad vārds ēnu referentiem. Divas minūtes maksimums. Thank you very much. First of all, I want to say... Andra Kienas kundze. Paldies Emai Maklārkinai pirmkārt par ļoti labo ziņojumu. Manuprāt, šis ziņojums ir labs sākuma punkts mums, Eiropas Savienībā, lai uh, izpētītu to, kā sadalītas virsgrāmatas tehnoloģijas, kā blokķēde varētu ļaut mums mazināt šķēršļus un uzlabot eh, procesus. Laikā, kad startautiskā tirzniecība saskaras ar problēmēm, blokķēde varētu radīt eh, iespējas eh, efektīvākai un izmaksu ziņā uh, um, izdevīgākai tirzniecībai starp partneriem, bet ir šķēršļi, kas ir jāpārvar, lai mēs varētu strādāt efektīvāk uh, un atteikties no procesiem, kas balstās uz fizisku dokumentāciju. Šie procesi rada nevajadzīgs kavējums piegādes ķēdes ietvaros, un uh, tas ļauj arī izmantot ļaunprātīgu šo sistēmu um, nodrošinot, ka preces tiek nogādātas tur, kur tām ir jānonāk, un ir iespēja pārliecināties par produktu izcelsmu un kvalitāti. Patērētāji arī pieprasa lielāku caurskatāmību no piegādātājiem. Aizstājot papīra monstru ar DLT tehnoloģiju, ļautu palielināt uzticēšanos patērētāju pusē, un uzņēmēji, uzņēmumi varētu strādāt ar uh, um, uzticamākiem procesiem. It īpaši mazie vidēji uzņēmumi varētu gūt lielu labumu no um, blokķēdes izmantošanas starptautiskā tirdzniecībā, jo laiks, kas tiek patērēts dokumentu aizpildīšanai, būtu ievērojami samazināts, un, piemēram, muitas procedūras varētu būt vienkāršotas. Uh, Eh, Blokķēde nav burvju līdzeklis mūsu problēmām, bet eh, tas noteikti var palīdzēt eh, palielināt uzticēšanos mūsdienu globalizētajā pasaulē, dodot iedzīvotājiem un valdībām lielāku uzticēšanos. Joprojām paliek neatrisināti jautājumi vairāk nekā skaidrība. Ir jāatrisina uh, E, šīs problēmas, e, īstenojot e, blokķēdes tehnoloģiju, vienlaicīgi ievērojot datu aizsardzības noteikumus. Tā kā blokķēde ir sākotnē tehnoloģija, mums ir jāuzņemas globāla līdera loma, jāļauj tehnoloģijai pašai attīstīties tālāk, jo tur ir liels potenciāls nākotnē. Paldies! Tālāk Garikungs sociāldemokrātu vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties referentei par līdzsvarotu tekstu. Tur ir pozitīvs skatījums, bet ne pārmērīgi pozitīvs. Cenšotos prasīt eh, lielāku uzmanību blokķēdes tehnoloģijai un uh, tās potenciālai piemērošanai starptautiskās tirdzniecības jomā. Es piekrītu šādai nostādnei, jo ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība turpinātu būt inovatīva un pielāgot savu tirdzniecības eh, politiku digitalizācijai. Mums tas ir jādara, lai saglabātu konkurētspēju un lai radītu darba vietas aizvien pieaugoši digitalizētā pasaulē. Tāpēc, manuprāt, šis ir labs brīdis sūtīt skaidru signālu komisijai un dalību valstīm vairāk iesaistīties uh, iespēju analīzē eh, attiecībā uz blokķēdes tehnoloģijas izmantošanu tirdzniecības modernizēšanā. Uh, Mums gan jāpaturprātā, ka blokķēdes tehnoloģija nav brīnum līdzeklis. Startautiskā tirzniecība ir joma, kur piemērojami varētu būt eh, tādi, kas vērsti uz uzticēšanās palielināšanu, ir jāskatās, kādi varētu būt konkrēti iegūmi un kurās jomās bet ir daži temati, kurus vēlētos stiprināt ziņojumā. Pirmkārt, es vēlētos no komisijas puses redzēt lielāku uzsvaru uz rūpīgu analīzi un pētniecības atbalstu, lai veidotu kompetenci un izplatītu zināšanas. Tālāk es vēlētos arī uzsvērt, cik svarīgi ir vadlīnija loma, lai nodrošinātu piemērošanu nepieciešamajās eh, jomās un veicinātu drošāku vidi uzņēmumiem, kas izmanto šo tehnoloģiju tirzniecībā. Tas ir īpaši svarīgi šodien, kad noteikumi un standarti vēl ir pārāk eh, agrīni. Man un manai grupai eh, tas ir prioritāri reaģēt uz sabiedrības bažām un patērētāju bažām, kas eh, vēlas būt pārliecināti, ka viņu iegādātās preces uh, tiek ražotas ētiskā un ilgspējīgā veidā. Precēm nebūtu jātiek ražotām nepieņemamos apstākļos un jāveicina cilvēktiesību pārkāpumi. Paldies! Jā, es, es arī beidzu runāt, tikko dzirdēju signālu. Paldies, tālāk Hirškundze. Paldies, priekšsarētāji, godātie kolēģi. Vispirms paldies referentei Manuprāt, šis ir tiešām izdevies e, ziņojuma projekts, kas dod iespēju arī iegūt e, visaptarošu pārskatu. Paldies, Emma! Labākais e, blokķēdes tehnoloģijā ir tas, ka datus nav iespējams mainīt. Līdz ar to piegādes ķēdē ir ļoti svarīgi izsekot šiem datiem, un tie ir droši. Uh, Līdz ar to mēs viennozīmīgi ceram, ka e, samazināsies izmaksas saistībā ar datu ievadīšanu un saglabāšanu, e, tad, kad tiks piemērot šī tehnoloģija, kas maziem vidējiem uzņēmumiem varētu būt liels iegūms, jo e, izmaksu faktors šeit viņiem ir ļoti būtisks. Otrs temats jau tika pieminēts. Muitas iestādēs būs viegli kontrolēt uh, Eh, lietas, kas atkal būs iegūms maziem vidējiem uzņēmumiem, samazinot izmaksas, kas saistīts ar datu apmaiņu. Tādēļ eh, MVU blokķēde varētu būt eh, liels iegūms, ja šī tehnoloģija tiks pareizi īstenot. Bet, lai tas viss darbotos, mums ir nepieciešams drošs ietvars, un Eiropas komisijai būtu aktīvāk jādarbojas ļoti mētiecīgi tieši tirzniecības uh, jomā. Tas neko nepalīdzēs, ja mums šeit būs abstraktas diskusijas. Mums ir ļoti konkrēti jāpievēršas e, piemērošanai tirzniecības jomā, lai mēs pēc iespējas ātrāk un efektīvāk tiešām to varētu arī īstenot praksē. Mums ir dažas sīkas piezīmes attiecībā uz pašu ziņojumu, bet e, saistībā ar to es iesniegšu grozījumus bet ar domu tikai un vienīgi stiprināt e, šo ziņojumu. Protams, ka sadarbspēja un datu drošība mums ir ļoti svarīgi jautājums, un tāpat arī datu aizsardzības aspekti ir ļoti svarīgi, bet katrā ziņā paldies, un es vēl sūtīšu dažus grozījums. Buhner kungs zaļo vārdā tālāk. Paldies, paldies uh, referentei Tas absolūti nav formalitāte, es to tiešām tā domāju. Es uzskatu, ka šī būs laba izejas pozīcija nopietnai diskusijai. Manuprāt, ļoti daudzas svarīgas tēmas un piemērošanas jomas jau tika nosauktas. Man ļoti svarīgi būtu atvieglot tirdzniecību, it īpaši jaunatīstības valstīm, mazāk attīstītām valstīm, lai mazinātu korupciju, nelegālās aktivitātes, lai varētu daudz sistemātiskāk eh, eh, cīnīties ar to, izmantojot sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju. Tomēr šī tehnoloģija var radīt arī problēmas tirzniecībā. Ar to es domāju eh, dažas neveiksmīgas digitalizācijas piemērs. Šeit mums jābūt piesardzīgiem. Kā Hirškundze pareizi norādīja, svarīgi ir pareizi piemērot šo tehnoloģiju. Tā būtu viena lieta. Otra lieta - datu aizsardzība un privātuma aizsardzība. Mēs nekādā eh, gadījumā nedrīkstam pieļaut eh, standartu mazināšanu šajā jomā katrā ziņā mani grozījumi lielākoties būs tieši šajā jautājumā un ar nepacietību gaidu sadarbību. Ticijāna Begīna. Paldies, priekšsēdētāji. Blokķēdes tehnoloģijas piemērošana starptautiskajā tirzniecībā ir inovatīva ideja. Es vēlētos, lai Eiropā būtu vadošā lomā šai jomā blokķēde nodrošina informācijas apmaiņu, kur ir praktiski neiespējams viltot datus. Tas dod lielu pārliecību un noteiktību. Padomājiet, piemēram, par to, kā strādātu starptautiska sistēma datu apmaiņai. Tas varētu būt ļoti noderīgi, piemēram, muitas jomā, tirzniecībā kā tādā, atmuitošanā drošā veidā, lai muitas iestādēm uh, Ehm, kā arī preču sūtītājiem un saņēmējiem būtu iespējams ehm, labi sadarboties, un tas atļaus arī veiksmīgāk cīnīties ar viltotām precēm. Ja preces ir iespējams certificēt ar sistēmu, kas balstās blokķēdes tehnoloģijā, būs lielāka pārliecība par preču izcelsmi, un tas palīdzēs arī cīnīties ar nelegālu preču importu. Tāpat būs iespējams arī samazināt eh, nepieciešamo dokumentācijas apjomu tiem, kas ir iesaistīti tirzniecībā. Tas savukārt ļaus samazināt izmaksas, veicinot eh, papildu eh, tirzniecības iespējas. Vēlos izteikt atzinību referentei Maklārkins kundzei. Es viennozīmīgi atbalstu šo ziņojumu projektu. piecu zvaigžņu kustības vārdā vēlos paust savu atbalstu. Tāpat arī vēlmi, ka mums vajadzētu pēc iespējas ātrāk nonākt pie strateģiska dokumenta šajā jomā. Blokķēdes tehnoloģija paver milzumu daudz iespēju. Mums nevajadzētu zaudēt laiku. Ir grūti Eiropas Savienības tehnoloģijai tikt līdzi, Eiropas Savienības likumdošana tik līdz tehnoloģija attīstībai, bet varbūt šoreiz izdo, izdosies. Minērs kundze. Paldies! Vēlos pateikties Maklārkins eh, kundzei. Blokķēdes tehnoloģija ir ļoti interesanta attīstība. Tas tā paver daudz iespēju, bet ir vairākas lietas, ko mēs vērtējam kritiski. Un dažas no tām vēlos pieminēt, jo tās ir svarīgas. Pilsoņiem ir tiesības eh, uz viņu datu aizmiršanu Un eh, tas nav savietojams ar blokķēdes tehnoloģiju, jo tur viss tiek saglabāts. Kā tad ir ar anonimitāti? Tad jūsu identitāte tiek kodificēta, kas nozīmē, ka būs piekļuve jūsu personīgajiem datiem. B katrā ziņā šie dati būs pieejami Manuprāt, tas nav savienojams ar GDPR blokķēdes eh, regulēšana, protams, ir sarežģīta, jo pati tehnoloģija ir sarežģīta, bet tas nozīmē, ka hakeri, piemēram, varēs piekļūt visiem datiem, jo eh, tie būs eh, saglabāti blokķēdē. Un, ja mēs runājam par aplikācijām vai lietotnēm, kas būs publiskajām iestādēm pieejams. Mēs savulaik arī krīzes kontekstā pārāk daudz paļāvāmies uz iekšējo kontroli bankām, un ar blokķēdi mēs varētu radīt līdzīgu situāciju. Tehnoloģijai mēs netiekam īsti līdz ar eh, savu darbu pie jaunas likumdošanas, kā mēs varēsim kontrolēt šo tehnoloģiju, kāds garantijas, kāds vispār var sniegt attiecībā uz šo tehnoloģiju. Uh, Un tad arī ar vidas tehnoloģisko aspektu saistīts lietas. Ir jābūt pietiekami labām IT zināšanām, jo sarežģītāk kļūst eh, blokķēdes tehnoloģija, jo vairāk resursu ir jātvēr, jā, eh, jātērē. Tas ir attiecināms uz bitcoin eh, Eh, radīšanu, bet eh, tikpat labi arī uz citiem blokķēdes piemērošanas eh, veidiem. Ko mēs konkrēti varam darīt šeit? Arī tas ir jāiestrādā sistēmā, un kā tad mēs to varēsim izdarīt? Paldies! Un tagad komisija Luka de Karlī no DigiTrade, nodaļas vadītājs, lūdzu. Much, Mr. Chairman. Uh, we... Paldies, priekšsēdētāji. Protams, ka komisija atbalsta lielo interesi par šo jautājumu jūs komitejā. Tas var sniegt eh, daudz iespēju, to nedrīkst uzlūkot kā apgrūtinājumu, un tāpēc šobrīd mēs atbalstam uh, visus mēģinājumus skatīt blokķiešu jautājumus, ir daudz horizontālajie jautājumi, protams, kā blokķiešu tehnoloģijas attiecībā uz tiežniecību, vērtību apriti var nodrošināt lielāku caurskatāmību, bet. Uh, runājot par informācijas uzticamību, un tad, kad es dzirdu deputātus izsakāmies par informāciju un darba standartiem, tad mums būtu jārunā par apstiprinājumu, kurš ievad šo informāciju. Tāpat e, jūs, mēs varētu runāt, e, došu kolēģei vārdu, kur pastāstīs par to, ko mēs darām kopumā blokķēžu struktūru sakarā. Paldies! Mēs komisiju apsveicam ziņojumu sagatavošanu. Tas eh, seko fintech darbības plānam. Mēs eh, uzlūkojam ar interesi blokķēžu stratēģiju un mēs esam eh, izveidojuši platformu, kas piesaista gan valsts, gan publiskās interes, eh, privātās interesētās puses un papildus finanšu instrumentu un pakalpojumu daļu piek eh, aprites un piegādes ķēde ir ļoti plaša lietotāja grupa, cita lietotāja grupa strādā pie regulatīvā ietvara, un mūsu nolūks ir izprast, kāds ir pašreizais stāvoklis, kādā pozīcijā mēs atrodamies, kā tehnoloģijas attīstās, un vēlamies sapainīties ar vislabāko pieredzi starp visiem iesaistītājiem, kā arī nodrošināt lielāku juridisko skaidrību. Vairāki punkti jau izskanēja, viens par uh, personas datu aizsardzību. Mēs sekojam šiem jautājumiem cieši. Tāpat arī saistīti aspekti tiek skatīti darba grupā, un šobrīd mēs sagatavojam ziņojumu par blokķēdēm un personas datu aizsardzību. Tas ieraudzīs dienas gaismu pēc pāris nedēļām. Un vēl viena joma, pie kuras mēs strādājam, ir interoperabilitāte runājot par eh, to, kā tas var sadarbot, eh, kā tā šī sistēma var sadarboties eh, ar starptautiskām platformām. Paldies vārds referentei Emai, paldies referentiem par komentāriem. Ir, protams, izaicinājumi visu šo uh, iespēju sakarā, bet mums ir jāizprot tehnoloģijas. Uh, Eh, kuras var eh, veicināt gan eksportu, gan mūsu tirzniecību, un mums ir jādomā par to, kā tas var palīdzēt ne tikai uzņēmējiem bet, eh, un tirgotājiem, bet arī patērētājiem, kā mēs varam labāk izmantot šo tehnoloģiju, un Eiropas Savienība ir jābūt ar vadošo lomu. Gan šīs tehnoloģijas izmantošanā, gan izplatīšanā. Un vēlos vēl atgādināt, ka grozījumi ir jāizsniedz līdz 11. oktobrim, un es cerīgi raugos uz darbu ar šiem grozījumiem. Paldies! 11. oktobris, pulksten 13. nevis 12. bet 13. ir grozījuma iestiekšanas termiņš. Paldies! Nākošais darba kārtības punkts ir atcelts uz nākošo sanāksmu, pāriem pie 9. punkta, un tā. Tas ir uh, attiecas uz Brexitu, un es dodu vārdu kolēģim Kristaram Horvotam. Uh, Godlīvei Rovoltai. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Liels paldies, priekšsēdētāji. Mēs jau esam e, runājuši par tarifa kvotām, PTO preču e, tirzniecības koncesijas saistības sarakstā saistībā ar e, apvienotās karalists izstāšanos. Tātad šis ir ļoti tehnisks ziņojums, un man tiešām uh, žēl, kā tas viss tiešām varētu realizēties 2019. gada martā. Šajā ziņojumā ir uh, runa par uh, metodiku, kas tiks izmantots, lai noteiktu muitas tarifus starp e ES 27 valstīm un apvienoto uh, karalisti. Tātad. tad ir uh, jānosaka uh, vienāda mērķi uh, un līmeņi visām šīm muitas tarifiem, un mēs no ETP negribam šo metodi uh, Uh, mainīt, tātad mums būtu jāpieturās pie šīs metodas. Tas ir tehnisks algoritms un, un manuprāt, tur nav nekādu īpaši politisku aspektu. Tā ir, uh, tas ir drīzāk tāds um, matemātisks uzdevums. Ir ļoti svarīgi nu, netiek šī metode izskaidrota apsvērumos. Tas ir nu, galvenais jautājums tieši šajā ziņojumā, un tam jābūt atspoguļotam pantos. Pirms septiņiem gadiem tika reformēta deleģēto tiesību aktu sistēma omnibūs ietvaros. Uh, Un tas šajā ziņojumā tā tik labi neatspoguļos, tādēļ esmu iesniegusi grozījumus un uh, par šo jautājumu juridisko aktualizāciju. Uh, kādēļ mēs atsaucamies uz 12, 2018. gadu, kaut gan tas jau omnibūs ietvaros ir uh, nolēmts 2010. gadā saistībā ar Lisabonas līgumu. Jautājums arī, vai šajos nemierīgajos laikos mēs, eh, ka mums ir jāveido eh, kvalitatīvi tiesību akti. Paldies, tagad vārds ēnu referentiem. Sociāldemokrāti šķiet uh, nav uh, zālē, arī neviens nevēlas aizstāt uh, ēnu referentu tagad no EKR grupas Maklakins kundze. Tātad, protams, ir uh, nepieciešams veikt šos pasākums, lai netraucētu tirzniecību um, PTO ietveros. Uh, tā kā viedokļu apmaiņa jūlija sākumā notika, Britu valdība iesniedz savus priekšlikumus PTO dalību valstīm saistībā ar izstāju no Eiropas uh, Savienības un ir norādīts, ka uh, apvienotā karalīs pildīs savas saistības un ir uh, nepieciešams apstiprināt atbilstošu juridisko mehānismu. Ir arī jāprecizē virknē komisijas priekšlikuma punktu attiecībā uz metodoloģiju. Uh, bet uh, mēs atbalstām komisijas pietiekam elastīgo pieeju attiecībā uz PTU uh, preču tirzniecības koncesiju un saistību sarakstu. Un uh, tā es aicinu komisiju darīt visu iespējamo saskaņā ar GAT 28. pantu, lai virzītos priekš sarunas ar abiem sarunu partneriem. Paldies. Nākamais Klaus Buhners zaļo vārtam. Liels paldies! Kā jau norādīt, šis ir ļoti tehnisks dosjē, un kā referenta atbalsta komisijas pieju mums kā zaļiem nav citas nostājas. Uh, attiecībā uz uh, Eiropas Savienības tarifu kvotām pēc Brexita. Šis priekšlikums uh, nodrošina nepieciešamās pārmaiņas. Mēs zinām, ka teikšana šajā procesā būs daudzām PTO valstīm, un tās nepiekritīs šādam uh, risinājumam. Mēs esam jau uh, dzirdējuši pirmos paziņojumus par to. Uh, bet kā zaļie mēs, protams, piekrītam, ka nav šobrīd jāņem šādas vēlmes vērā, ja PTO uh, partneri nav apmierināti, tad viņiem ir jāapstrīd šis risinājums parastā uh, procedūrā, uh, izmantojot PTO strīdu noregulēšanas mehānismu. Nu, uh, uh deleģēti un uh, Uh, īstenošanas akti uh, tātad risina šīs uh, problēmas referente uzskata, ka šeit ir pretruna ar regulu par uh, PTO kvotu piešķiršanu. Nu, šeit ir tāda uh, juridiska cīņa, un uh, mums savukārt ir jāizvērtē, vai šeit ir kāda politiska dimensija šai konfliktā. Ja šādas dimensijas nav, tad mums nebūtu jāiesaistās šai strīdā. Paldies, Helmut Šolts, goja grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji, vēlos pateikties par uh, tātad referentei par šo ziņojumu, kas šķietam ir uh, tehnisks, ļoti tehnisks uh, ziņojums, bet šeit ir runa par deleģētiem tiesību aktiem, un tā tad uh, tas nozīmē, ka arī šeit uh, parlamentām ir savs vārds sakāms, arī runājot par tirzniecības attī, uh, attiecību attīstību ar trešajām valstīm, un tā tad šeit ir ne tikai tehniskas, bet arī uh, ekonomiskas dimensijas, un šobrīd ir grūti izvērtēt, kā Brexits ietekmēs trešās valstis, tīpaši, ja tas notiks uh, ne, ha, haotiski, un ja netiks panākta vienošanās. Un šobrīd tādēļ arī ir grūti spriest uh, par pašu Brexit projekta attīstību un arī formulēt galīgo nostāju. Nu, tas ir tāds sagatavošanās tiesību akts, tas mums jāatzīst. Un attiecībā uz padomes regulu 32 tūkstošu grozījumu. Tagad mats kārt Raptīs, kurš ir uh, atzinuma autors agri komitejā. Paldies priekšsēdētāji, liels paldies uh, referentei, ka viņi man uzaicināja uzstāties šai komitejā un pastāstīt par mūsu viedokli. Jāatzīst, ka agri uh, komitejā vēl nav notikusi diskusija par šo jautājumu, tāda ir paredzēta nākamnedēļ Strāsbūrā. Tādēļ es uzstājos tikai kā atzinumas sagatavotājs. Šis jautājums mūsu komitejā ļoti svarīgs, jo visvairāk uh, šis pasākums uh, skars tieši lauksaimniecību saistībā ar tarifu kvotu sadalījumu. Uh, šis, eh, par šīm kvotām eh, tiek vestas sarunas ar eh, partneriem, ņemot vērā Eiropas Savienības tirgus iespēju absorbēt šādu importu, ņemot vērā cenas. Līdz ar to pārskatot šīs kvotas un metodiku ir jāņem vērā konkurences situācija un tas, ka uh, preču ražotāji, viņu iztika ir atkarīga no šāda risinājuma. Un būtu jāņem vērā pašreizējās attiecības ar katru partneri, un tas būtu jāņem vērā pašā regulā, ne tikai apsvērumos. Pretējā gadījumā nevaram garantēt taisnīgu tarifu kvotas uh, sadalījumu, jo tīpaši jau komisija pats sev piešķir pilnvarus to visu vēlāk pārskatīt. Nav šobrīd arī skaidrības par Brexit procesu, par izstāšanās datumu un regulējumu, un tādēļ varbūt būs jāpārskata arī datumi, kas minēti regulas priekšlikumā, pielikumā. Un, protams, Eiropas komisijai jāpiešķir uh, tiesības uh, pieņemt delētos aktus, ja ir pieņemts starptaut, uh, noslēgts starptautisks nolīgums, ņemot vērā līgumā paredzēto procedūru un uh, arī uh, apņēmību novērst uh, stingru kontroli uz īrijas un ziemeļīrijas robežas un atbilstošās uh, muitas procedūras, tas viss ir jārisina uh, ar politiskiem lēmumiem. Un uh, uh, šie politiskie lēmumi nedrīkst uh, izvā, apiet parlamenta kontroli. Šī šāds uh, risinājums varētu arī izrādīties nepietiekams PTO partneru uh, acīs, un mēs nedrīkstam uh, pieļaut, ka netiek īstenota parā, parlamentārā kontrole. Es uzskatu, ka jebkura kvotu pārdale uh, Eh, ir eh, jāapspriež un eh, ņemot vērā, ko komisija vēlas no mums saņemt, šīs tiesības vēlāk visu pārskatīt, ir jāņem vērā, kāda ietekme varētu būt sliktam lēmumam, neapstrīdamam lēmumam, kā tas ietekmēs lauksaimniekus visā Eiropā un arī tās kopienas, kur šī ietekme īpaši izpaudīsies. Paldies, Mihails Nijārs tagad runās no Digi Agri. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties referentam par lielisko sagatavotu ziņojumu, kas, manuprāt, ir ļoti labs pamats, lai mēs panāktu drīzu vienošanos. No šī dosie sakarā starp visām institūcijām. Un tagad ar jūsu atļauju par termiņiem es runāšu uzstāšanās beigās. Šis ir ļoti tehnisks priekšlikums, kas ir politiski visai jūtīgs. To pasvītro vēl tas, ka komisijas priekšsēdētājs savā runā īpaši atsaucās uz to, ka jāpanāk ir drīz vienošanās šajā sakarā. Iepazīstoties ar ziņojumu, mēs redzam, ka mēs atbalstām kopīgos principus un mērķus referentes piedāvātie. Uh, Eh, grozījumi, manuprāt, ir veids, kā nonākt līdz mērķim. Un šajā sakarā mēs un šādā garā mēs varēsim konstruktīvi sadarboties ar jums, ar agri komiteju, lai nonāktu pie risinājuma daudzos jautājumos. Tagad, manuprāt, trīs galva svarīgākie punkti. Pirmais no tiem metodikas izvēle. Gatavojot ziņojumu Mēs uzdodam vienu un to pašu jautājumu, vai metodika ir jā paredz kā noteikuma punkts un pēc tam jāizteno šī metodika, vai pēc tam, vai e, skaitļi ir jāiekļauj uzreiz e, bāzes e, pamats liku aktā. Tādā veidā jums nav skaitļu tiešā veidā, Un šī iemesla pēc mēs metodiku iekļāvām e, apsvērumus, jo tādā veidā metodika tiek iestrādāta juridiskajā tekstā. Un ja jums ir jāatgriežās pie metodikas un principiem, ko mēs esam izmantojuši, ko tas iestrādājot pantos, tad mēs esam atvērti kompromisam, taču svarīgi ir saistīt metodiku ar pielikumu, jo, e, cik es saprotu, neviens nevēlas atcelt pielikumu. Savukārt pielikums ir tas, kurš satur skaitļus. Līdz ar to tie, kuri vēlāk strādās ar šo uh, regulu, viņiem ir jāzina, ar ko viņi saskarsies nākotnē. Nākošais punkts attiecas uz regulu 32 2000. To jau pieminēja vairāk runātāji, un apsveicu to, ka praktiski desmit gadus pēc Lisabonas līguma pieņemšanas mēs varam e, savilkt šeit galus kopā un apzināmies arī to, ka pieskaņošanās nav ne automātiska, ne tehniska, bet politiska. E, lieta, kur nevienmēr padomēju un uh, parlamentam ir vienādas nostājas. Es saskatu risku, kā šajā gadījumā mēs varam iekavēt procesu, bet mēs to nevaram atļauties. Un es gribētu aicināt jūs rast kopā ar padomi realistisku kompromisu, uh, Un tas, ka, ko tik tiešām vajag, lai šis priekšlikums spētu darboties efektīvi un praktiski, un nevis, lai izmantot šo priekšlikumu diskusijām par to, lai grozītu vēl citu bāzes tekstu, par ko mēs šodien runājam. Nākošais jautājums attiec uz pielikumu skaitļu grozīšanu. Es varu no savas puses teikt, kā padomi ir līdzīgā nostājā ar, ar jums, un šeit būs viegli saprasties. Visi piekrītam, ka, ja ir jāmeklē vienošanās ar mūsu PTO partneriem eh, Ženēvā saskaņā ar 28. pantu, tad visas institūcijas apzinās, ka ir nepieciešams piekrišana no parlamento padomas, un šajā gadījumā komisija izmanto pilnvarojumu eh, mainīt eh, pielikumu un viedokļu domstarpība nepastāv. Taču tad, kad mēs nonākam pie B apakšpunkta pilnvarojumā, kur mēs varam ņemt vērā citu informāciju, tad mēģināšu vēlreiz paskaidrot, kas saistās slēpjas. Mēs nevēlamies šo pilnvarojumu, lai atkāptos no kopīgi strādātās kop metodoloģijas. Ja mēs varam to labi iestrādāt juridiskajā tekstā, tad komisija ir gatava šo tekstu sagatavot kopā ar jums un padomu. Tomēr Ženēvā var izrādīties, ka trešās valstis nāk klajā ar objektīvu informāciju, kas mums ir jāņem vērā, bet politisku iemeslu dēļ mēs nerodam vienošanos. Un tādā gadījumā mums šī faktiskā informācija jāņem vērā, nepieciešamības gadījumā jāgroza skaitļi pielījumā, lai nepieļautu strīdus Ženēvā. Tas ir mūsu visu interesēs, tāpēc mēs vēlējāmies šo punktu iekļaut priekšlikumu trešajā punktā. Esam gatavi sadarbībai, bet vēlamies paturēt spēkā principu. Aicinu visus būt gan elastīgiem, lai ņemtu vērā labāku informāciju un ierobežotu juridisku strīdu risku Ženēvā. Noslēgumā pāris vārdi par termiņiem. Mēs visi zinām, ka šis jautājums ir steidzams. Es aicinu vēlreiz kopīgi ar padomi rast iespēju pieņemt šo regulu līdz gada beigām. Es zinu, ka mums ir vēl nedaudz laika gada sākumā, bet komisijai tas būs vajadzīgs, lai sagatavotu attiecīgos izpildaktus, un tāpēc mūsu termiņi ir visai spiedīgi, un mums vajadzētu šo tekstu pieņemt līdz gada beigām. Paldies! Godalība! Jā, tik tiešām, daļai tas ir diezgan tehnisks, bet viss, kas saistīts ar deleģētajiem īstenošanas aktiem, tie tiešām ir ļoti politiski. To mēs līdz zinām. Tāpēc mums arī jābūt piesardzīgiem. Ja nebūs pietiekami skaidri aprakstīts tas, kur pietrūks skaidrības, tad pat balsojot mēs varētu īsti vēl nezināt, eh, kādā formā vai ar kādām modalitātēm šī apvienotās karalists izstāšanās notiks. Nu, to mēs tad varētu vēlāk papildināt. Eh, termiņš jau vēl nav pienācis. Un par pārējo es, protams, esmu gatava ar komisiju eh, labi sadarboties. Šeit es atļaušos vienu piezīmi pēc 30 gadu ilgas pieredzes ar Eiropas komisiju sadarbojoties, es nevēlos ierakstīt šeit kaut ko. Un negribu pieļaut, ka komisija saņem tādu neparakstītu čeku, kur viņa rīkoties visu, ko darīt. Pēc Lisabonas līguma mums ir uh, Eh, līdzlemšanas eh, tiesības visās tirzniecības jautājumos, tā skaitos šajā. Paldies visiem kolēģiem par sadarbību un eh, priecātos, ja mēs varēsim ātri tikt galā sekmīgi ar šo dosie. Jā, paldies un varu apliecināt tik tiešām, ka kopš 2009. gada mums ir atšķirīga situācija. neskaroties uz to, ka šī situācija ir saistīta tomēr ar zināmu, eh, zināmi spiedīgiem termiņiem, ir eh, viennozīmīgi skaidrs, ka tas, kā mēs organizēsim šo darbu atbilstoši tiesību aktu prasībām un mūsu līdzlemšanas tiesībām. Un eh, termiņš grozījumiem ir 5. oktobris eh, pusdienlaiks. Tālāk kopīga apspriešana par 10, 11 un 12 punktu. Jautājums par Eiropas Savienības un Japānas ekonomiskā partnerattiecību nolīgumu noslēgšanu. Pirmā daļa īsa atskaite no mūsu delegācijas brauciena 18. 20. septembrī uz Tokiju. Mēs devāmies faktu noskaidrošanas misijā, cenšoties pre precizēt vairākus elementus tirzniecības nolīgumu kontekstā sa saistībā ar divām starptautiskā darba organizācijas konvencijas uh, uh, divām konvencijām, kas nav piemērots vēl par datu plūsmu, patērētāju standartiem. Mums bija auglīgs diskusijas ar daudziem iesaistītajiem partneriem Japānā, ministriem, ekonomikas ministru, ārlietu ministru, darba ministru, zemes infrastruktūras eh, ministru vietnieku, lauksainiecības e, valsts sekretāru un e, īpašo padomdevēju premjerministram. Tikāmies arī ar parlamentu pārstāvjiem un dažādiem iesaistītajiem partneriem, tā skaitā nozars pārstāvjiem, arotbiedrību federāciju un pilsonisko sabiedrību Tā kā ieguvām diezgan pilnīgu priekšstatu par šo nolīgumu un par to, kāda ir situācija Japānā saistībā ar šo nolīgumu. Un mēs varētu arī palīdzēt eh, ratifikācijas procesā Japānas eh, partneriem Nu, veicināt ratifikācijas procesu, e, kas nesaskarsies ar būtiskām problēmām. Bet tagad došu vārdu referentam Pedro Silva Pereira, kurš arī piedalījās delegācijas braucienā, bet viņš ir arī referents abiem nolīgumiem. Lūdzu, Pedro. Thank you, Chair. Your colleagues. Paldies, priekšsēdētāji. piekrītu, ka delegācijas Japāna bija ļoti saulaicīgi noderīga un no savas puses trīs punkti, par kuriem vēlos izteikties visai īsi pirmais no tiem. E, papildus e, tikšanās reizēm ar deputātiem, uzņēmējiem NVO mums bija iespēja piedalīties vairākās augsta līmeņa politiskās sanāksmēs ar ministriem, kas ir politiskas apņemšanās signāls no Japānas puses šī nolīguma sakarā. Otrkārt, mums bija iespēja nodot savus vēstījumus par ilgspējīgu attīstību, ieskaitot e, klimata pārmaiņas, attīstības mērķus un it īpaši divu atlikušo īlo jeb SDO konvenciju ratificēšanu. Tāpat mēs eh, nesaskatījām nekādu pretestību šim nolīgumam no pilsoniskā sabiedrības puses. Premjera padomnieks tāpat norādīja, ka Japāna vēlas izveidot starp ministriju e, ietvaru ilgspējīgas attīstības sakarā, taiskaitā divu atlikušo uh, e, SDO konvenciju ratificēšanu. Runājot par šo ratificēšanu, tas ir solis uz priekšu un mums tas ir jāuztver kā pozitīvs signāls par rezolūcijas un ieteikumu projektiem saskaņā ar e, termiņiem. Par šo jautājumu es piedāvāju parlamentam sniegt savu piekrišanu. Uh, nolīguma ratificēšanai ar Japānu trīs visbūtiskāko iemeslu dēļ. Pirmkārt, tas ir strateģiski ļoti svarīgs. Tā ir nozīmīga ekonomiska, politiska partnerība ar nozīmīgu sabiedroto, tā ir eh, arī darbība pret darba eh, Trumpa protekcionismu un tā uh, veicina Eiropas Savienības standartus Āzijas klusā okeāna reģionā. Tas bija pirmkārt. Otrkārt, šī vienošanās ir ekonomiski un politiski svarīga. Tā sniedz potenciālu ekonomikas izaugsmai un darbvietu veidošanai. Tas ir nozīmīgākais divpusējs nolīgums, ko jebkad ir noslēgusi Eiropas Savienība. Tā satiec uz vienu trešdaļu no pasaules IKP un 40% tirzniecības. Un tā ir iespēja Eiropas Savienībai uzņemties vadošo lomu Āzijas klusā okeāna reģionā, un arī šī vienošanās ir ļoti līdzsvarota, ņemot vērā mūsu intereses un saglabājot mūsu jūtīgos sektorus. Visjūtīgākie sarunu laikā bija lauksaimniecība, autobūve, dzelzceļi tie visi gaida labvēlīgu iznākumu. Un šis nolīgums ir jaunās paudzes nolīgums, tas ņem vērā ilgspējīgas attīstības bažas, un no šī viedokļa raugoties un salīdzinojot ar nesen noslēgto nolīgumu ar Kanādu, manuprāt, šis nolīgums ir tālajošāks, labāks, tas skaidri atsauc uz ilgspējīgās attīstības mērķiem Tāpat pirmo reizi tajā ir iekļauta atsauce uz Parīzes vienošanos. Ir e, nosacījumi par bioloģisko daudzveidību, par korporāto pārvaldību, sociālo atbildību saskaņā ar ESA un G20 principiem. Tāpat ir pienākums sadarboties ar pilsonisko sabiedrību, un tas atbalsta starptautisku standārtu ievērošanu dažādās jomās. Tas ir ļoti svarīgi arī no vides aizsardzības viedokļa. Tāpat Tas aicina veidot ilgspējīgu lauksaimniecību ar jauniem sadarbības mehānismiem, ar drošas pārtikas nodrošināšanu un cīņu pret nelegālo izciršanu un malzveiniecību. 205 geogrāfiskās norādes tiek aizsargātas, atgādinu, ka Kanādas nolīgumā ir tikai 143 un šīs nolīgums veido kopīgi izpratni par geogrāfiskām norādēm. Kā jūs zināt, šeit nav atsauc uz investīciju aizsardzību, tā ir atsevišķa joma, un tāpat ir e, pārskatīšanas klauzula datu plūsmai, un visbeidzot, bet ļoti svarīgi ir tas, kā ir ieskļauta pārskatīšanas klauzule, klauzula ilgtspējīgas attīstības uh, eh, nodaļa sakarā līdzīgi kā tas ir no līguma ar Kanādu, un tā ir iespēja uzlabot ilgtspējīgas attīstības nodaļas uh, stiprināšanas pasākums, un es domāju, ka mēs varēsim pabeigt šī darbu maksimāli drīz. Un visbeidzot, par atsaucu SDO konvencijām. Ir panākt skaidra apņemšanās konvencijas ratificēt, un mēs apsveicam to, kā visbeidzot Japāna nāk klajā ar konkrētiem soļiem no savas puses. Un tie būtu argumenti par labu šim nolīgumam, un tagad es labprāt uzklausīšu jūsu komentārus un arī iespējams grozījumus, lai savu priekšlikumu varētu uzlabot. Paldies! Tagad vārds ēnu referentiem. Dāniels Kaspārī no Tautas partijas. So, uh, Jā, nu es neesmu ēnu referents, bet neskatoties uz to, tomēr vēlētos izteikt vairākas piezīmes. Manuprāt, tas ir ļoti labi, ka mēs esam vienisprāts eh, par to, ka Eiropas komisija ir ļoti labi paveikusi sarunas par nolīgumu ar Japānu. Un eh, tas ir uzlabojums salīdzinot ar CETA. Un eh, šis tāds CETA plus, kā sacīja pats referents. Man gan ir sarežģījumi ar to, ka mēs uh, attiecamies pret Japānu. Man rodas iespējas, ka daži kolēģi īsti neapzinās, ka Japāna ir ilgāk eh, demokrātiska valsts nekā lielākā daļa no da eh, Eiropas Savienības dalību valstīm. Un daži mm, cenšas dabūt cauri savu personīgo programmu, slēpjoties ar Eiropas parlamentu it kā mums vēl Japānā būtu jāmāca demokrātiskie procesi. It īpaši attiecībā uz ilgspējīgas attīstības jautājumu, it kā Japāna, Japānai vajadzētu kāds pamācības no Eiropas Savienības. Starptautiskās darba organizācijas konvencijas, jā, mēs esam tās parakstījuši un daudzas ir svarīgas, bet Japāna ir demokrātiska, tur viss funkcionē, uh, darba ņēmēji tiek pārstāvēti, tiesiskums valstī ir, tiesības ir aizsardzētas, un mēs runājam ar Japāņiem tā, it kā viņi būtu kāda banāna republika, un mums būtu jāpieskata, ka viņi tās lietas ievēro. Es tiešām aicinātu eh, cilvēks padomāt mazliet, un man vienkārši met skauns dažkārt par to, kā daži eh, kolēģi argumentē situāciju ar Japānu. Par starptautisko darbu organizāciju, nu, viņiem arī ir savas metodas, kā viņas virza valstis uz to, lai tās piedalītos eh, viņu sagatavotais konvencijās, un Daudzi kolēģi sacīja atkal un atkal, ka TTIP un Kanāda, kad mēs runājam par investīciju aizsardzību, viņi teica, jā, bet tās taču viss ir attīstītas demokrātiskās valstis, tiesiskas valstis, un turpat šīs temats par investīciju aizsardzību nemaz nav nepieciešams un tā tālāk, bet ja tos argumentus tā mēs pakļau, paklausamies, tad eh, attiecībā uz ilgspējīgas attīstības eh, nodaļu un eh, Ši, tur Japānas gadījumā tad būtu jās, jāsauc līdzīgi argumenti, tāpēc pārtrauksim mācīt Japānu. ECR, Emma. Kolēģi, es runāju mūsu Kamal, mūsu ēnu referentu Kamal vārdā. Šis, manuprāt, ir līdzsvarots teksts, kur ir atspoguļot uh, spilgtākie punkti Mm, ņemot vērā ekonomisko un strateģisko kontekstu nolīgumam. Daudzpusēja tirsniecības sistēma eh, saskaras ar izaicinājumu gan Eiropas Savienībā, gan Japānā. Brīvai tirsniecībai ir īpaši svarīga loma, tas ir liels solis uz priekšu Eiropas Savienības eh, tirzniecības eh, darba kārtībā Āzijas eh, un Klusā okeāna reģionā. Kaut arī ziņojums ir labs, šeit ir iespējams uzlabot to un cerams mūsu grozījumi to darīs. Ir svarīgi uzsvērt, kāda ir iegūma no šī nolīguma gan uzņēmējiem, gan patērētājiem, mazinot šķēršļus saistībā ar tarifiem un arī citiem, vienādojot standartus, saskaņojot tos. Uh, Tas atvieglos uzņēmē darbību, it īpaši maziem uzņēmumiem, kuriem būs atsevišķas sadaļa šajā nolīgumā. Un būs tīmekļa vietne, kur varēs apmainīties ar informāciju saistībā ar piekļuvu tirgumu. Tāpat arī atbalstam referentu par tirzniecību un ilgspējīgu attīstību, iesaistot pilsonisko sabiedrību, konsultējoties ar vietējām konsultatīvām grupām. Mūsu grupa to atbalsta. Ir svarīgi atcerēties komisijas 15 eh, punktu plānu šīs sadaļas uzlabošanā. Tas ir labs pamats tālākām diskusijām, gaidu iespēju sadarboties ar referentu. Un personīgi no manis komentārs, es piekrītu Danielu Kaspārī tikko paustajam. Ja jums ir protekcionistisks skatījums, mums nevajadzētu radīt ilūziju, ka mūsu tirdzniecības partneriem ir trūkumi. Tas nav veids, kā labticīgi vest sarunas. Mūsu partneri pelnījuši lielāku cieņu. Paldies, Alde, Nadja Hirša. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Kā liberālā frakcija mēs, protams, atbalstam brīvā uh, tirdzniecības nolīgumu slēgšanu ar Japānu ņemot vērā pašreizējo politisko situāciju, ir absolūti nepieciešams un pareizi sūtīt skaidru signālu, ka brīvās tirniecības nolīgums noslēgt ir iespējams. Bet arī pavisam strateģisks nolīgums šis ir, kas dos eh, iegūmus arī patērētājiem, uzņēmumiem, mūsu rūpniecībai, domājot vidējā un ilgtermiņā, mazinot eh, un likvidējot tarifu šķēršļus pēc sarunām Tokijā biju ļoti pozitīva. Visur tiekoties arī ar nevalstiskajām organizācijām, redzēju pozitīvu skatījumu arī no Japānas puses e, par šo nolīgumu. E, protams, arī kritisks skatījums, bet e, lielākoties pozitīvs tomēr. Tas bija svarīgs signāls. Un bieži vien tika norādīts, ka datu plūsmas jautājums ir ļoti svarīgs, un būs vēl svarīgāks nākotnē, tīpaši autobūvs rūpniecībā. Tur eh, mēs eh, sastapām dzirdīgas ausis mūsu partneru pusē. Vienlaicīgi bija patīkami redzēt, ka GDPR, kas pie mums diezgan kritiski tiek skatīta, tur eh, tika diezgan pozitīvi uztvert, piemēram, saistībā ar to, kā Ķīna nākotnē varētu strādāt ar datiem. Uh, un sarunās arī apstiprinājās, ka mēs virzāmies pareizajā virzienā, tāpēc varam pilnībā atbalstīt to. Paldies arī pašam referentam. Kas attiecas uz pašu rezolūciju, daudzas lietas ir ļoti labas. Mēs gan iesniegsim pāris grozījumus, bet tur, kur mums ir problēma, 11. punkts ar sankcijām. Mēs neticam un nedomājam, ka tas ir pareizais ceļš, bet arī par to mēs iesniegsim atsevišķu grozījumu. Eh, paldies katrā ziņā referentam. Paldies, Klaus Buhners, zaļie. Paldies! Vispirms vēlos pateikties referentam par viņa rekomendācijas projektu. Tomēr eh, tie eh, ir jāpapildina ar problemātiskajiem elementiem no šī nolīguma, kas nav paslēpjama. Pirmkārt, tā tik tiešām ir, ka šis nolīgums ir svarīgs signāls pašreizējā aizvien pieauguša protekcionisma kontekstā. Tomēr mēs uzskatām, ka Eiropas Savienība šeit ir palaidusi garām iespēju sākt mainīt līdzinējo tendenci. Ir skaidrs, ka status quo tirzniecības politikā vairs nav dzīvotspējīgs. Un pilsoņi vairs neatbalsta līdzinējo pieeju, prasa lielāku atbilstību sociālās ilgspējības un citiem standartiem. Vēlos pieminēt tikai trīs būtiskākās lietas. Pirmkārt, par pakalpojumiem. Kā mēs pārliecināsimies, ka šis nolīgums pilnībā uh, aizsargās tiesības regulēt? Tas pats sakāms būtu par kokmateriāliem. Kā mēs pārliecināsimies, ka normas šajā nodaļā pietiekami labi vērsīsies pret nelegālu mežu izciršanu? Un visbeidzot, attiecībā uz īstenošanas kontrolas mehānismu, attiecībā uz ilgspējības nodaļu. Arī tur paliek status quo pilsoniskā sabiedrība prasa eh, pāriet uz eh, pieeju, kas balstās uz sankcijām. Japāna jau TPP kontekstā ir piekritus tādam. Eh, CETA iekļautā pārskatīšanas klauzula jau ir paredzēta izgāšanās komisijai vajadzētu vēlreiz šo nodaļu pārunāt ar Japānu. Mums vajadzētu pagaidīt līdz ir konkrēti rezultāti, jo savādāk mūsu signāls būtu tāds, ka Eiropas Savienība nevēlas mainīt tirdzniecības politikas kursu. Un piezīmē, kas pārīkungam vāciski. Es pats eh, pusotru gadu nostrādāju Japānā un ļoti labi zinu vietējo situāciju. darba tiesības e, šobrīd tiek būtiski mainītas. Un šajā kontekstā ir ļoti svarīgi, no, ka mēs norādām uz vispārīgajiem noteikumiem, Tas vēl um, pirms daudziem gadiem nebija nepieciešams, bet šobrīd, notiekot šīm pārmaiņām, mums ir jāpasaka, kā mēs iedomājamies, uh, kā ir nepieciešams organizēt tirzniecību. Es uzskatu, ka tas ir svarīgi un redzu, ka beidzies arī man atvēlētais laiks. Goe, Helmuts Šolts. Paldies, priekšsēdētāji. Turpināšu Buhner kunga piezīmes, uh, kas parī kungam. Arī to es darīšu vāciski. Mēs nebijām daļa no delegācijas, mums nebija iespējas braukt līdzi, jo kolēģis Dehonts mums neļāva to. Bet es saprotu, ka mēs visi apzināmies, ka viedokļu apmaiņā tomēr mēs eh, regulāri piedalāmies ar arotbiedrības pārstāvjiem, un arī no Japānas kolēģi šeit regulāri ierodas, un mums ir savi kontakti. Tas nozīmē, ka mēs esam konstatējuši, tur, ka Japānā ir arī sava opozīcija, kā arī Japānā ir demokrātiska viedokļu izveidas process e, attiecībā uz nolīgumu e, ar Eiropas Savienību, un mums vajadzētu to ņemt vērā arī šeit Eiropas parlamentā, vērtējot e, šo plānoto nolīgumu pārējās piezīmes. Manuprāt, ir lietas, eh, kas nolīgumā nav pietiekami skaidri atrunāts. Pirmkārt, eh, finanšu sektora liberalizācija. Šīs liberalizācijas apjoms ir ļoti plašs, un tas pagātnē bija tas, kas noveda pie finanšu krīzes, un es to vēlos atgādināt desmit gadus tagad tieši pēc Lehman Brothers sabrukuma. Uh, tas var e, pārāk viegli ļaut destabilizēt e, tirgus. Un e, mūsuprāt, tas rada riskus finanšu nozarē. Otrakārt, Parīzes nolīgums ir ļoti vispārīgi iekļauts ziņojumā, bet citas problēmas saistībā ar vidi nav pilnvērtīgi pieminēts. Un pat saskaņā ar Parīzes nolīgumu Mums ir nepieciešams mainīt mūsu vispārīgo pieeju tirdzniecības attiecību organizēšanā un ko tas nozīmē preču transportēšanai. Tas ir jāiestrādā ja produktu cenu struktūrā divpusēji nolīguma gadījumā. Un tas, ko es minēju par vides nodaļu, saskaņā ar eh, informāciju no mūsu kontaktiem ar Japānas draugiem. Visdrīzāk šī vienošanās, šis nolīgums atstās negatīvi ietekmi uz cīņu ar nelegālu mežu izciršanu. Tirzniecība ar nelegāliem kokmateriāliem joprojām eh, paliek eh, nepietiekami uh, skatīts jautājums. Tāpat komerciāls vaļu medības būtu nekavējoties jāpārtrauc. Tāpat ir bailes par pārāk intensīvu nozveju, un Japāna atsakās sadarboties šajā jautājumā. Parlamenta ziņojumā tas būtu jāatspoguļo, mums būtu jāsūt skaidrs signāls. Treškārt, Japāna vēl nav ratificējusi uh, e, Buhneru pieminētās starptautiskās darba organizācijas konvencijas, un mēs varētu censties iestrādāt ziņojumā, to es ierosinu referentam, ka mēs vairākas problēmas nosaukam, ko mēs uzdodam kā jautājums komisijai un padomēt par datu plūsmu, finanšu regulējumu un tā tālāk. Ticijana Begīna, FDD. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Vēlos pateikties referentam par ieguldīto darbu. Nevaru teikt, ka es piekrītu simtprocentu apmērā tekstam. Dažas lietas ir grūti pieņemamas, bet tā kā šeit mums ir vai nu jāņem viss kā ir vai jānoraida, tad uh, es liecos vairāk pieņemt. Mēs eksportējam uh, vairāk nekā importējam no Japānas. Tā kā iegūms noteikti būtu, tā skaitā Itālijas uzņēmumiem, bet arī kopumā Eiropas uzņēmumiem un Eiropas pilsoņiem. Publiskā iepirkuma joma. Mēs esam e, akceptējuši koncesijas attiecībā uz atsevišķiem produktiem, piekrituši um, atcelt tarifus lielākai daļai no pr produktiem, e, kas tiek eksportēt uz Japānu. Tātad esam vienojušies par šo tarifu atcelšanu, piemēram, vīnam, Protams, ka mēs eh, nevaram uzstāt uz specifisku konkrētu izmaiņu eh, veikšanu, grozījumu veikšanu. Šeit būtu par finanšu jomu jāprotestē un to, ka eh, Japāna nav ratificējusi visas konvencijas saistībā ar strādājušo tiesībām. Un tad šeit ir vairākas klauzulas, kas varētu būt atstāt ar negatīvu ietekmu. Un es aicinu neiekļaut komisiju nākotnē šādas klauzulas, kas tiek iekļautas um, darba, uh, iekļauts nolīgumos ar uh, attīstītajām valstīm. Japāna viena no uh, turīgākajām uh, attīstītākajām valstīm pasaulē. Es domāju, ka mēs noteikti dosim iegūmu mūsu uzņēmumiem apstiprinot šo nolīgumu. Žamē kundze NF. Oui, encore une fois, je ne vais pas parler. Es neatbalstu šo skaisto eh, entuziasmu, par kuriem visi saka, ka eh, tas ir uh, Eh, kaut kas, eh, ka tas ir liels solis uz priekšu, ka tas attiec uz vienu trešdaļu no pasaules IKP un 40% eh, tirzniecības bilances. Un, Tā, nu, mēs jebkurā gadījumā paliekam tikai trešais ekonomikas partneris. Manuprāt, vajadzētu šo līgumu ratificēt valstu vadītājiem. Uh, un atsevišķas jomas tā vēl aizvien nav noteiktas, un ļoti daudzi elementi, kas izskanīja, ko nevar atbalstīt. Jūs nosaucāt par aizsardzību, par geogrāfiskajiem noteikumiem, 205 no vairākiem tūkstošiem, tas nav nekas, e, vaļu zvejā, elektroauto, kas e, izplatās pie mums, un ar kuriem Japāņi vēlas pārplūdinot tirgu, un tā vietā mums tiek piedāvāta cūgaļa, lilopgaļa. Es nedomāju, ka tas uh, atbilst Japāņu pārtikas ieradumiem. Uh, par vaļu zveju nezinu vai tas ir nopietnākais. Savukārt zilās tunzīvs nozveja E, vidusjūrā turpinās, mūsu zvejniekus skār moratorijas, savukārt Japāņu zvejniekiem, zvejniekus tas neskār, viņi Francijā veido rūpnīcas, kas konkurē ar mūsu ražotājiem un kopumā. Šis nolīgums, kas varbūt ar nopietnām sekām, visai bīstamā veidā skars mūsu darba vietas, mūsu rūpniecību un iespējams arī patērētā veselību. Es domāju, ka Eiropas Savienība ir jāpasargā, tā ir jākalpo kā vairogam. Tad, kad mēs runājam par protekcionismu, visi sašutumā kliedz, bet ultraliberālisms, manuprāt, nekas labs nav un Eiropas Savienībai vajadzētu domāt vispirms pasargāt Eiropas tautas un pēc tam rūpēties par pasaules lietām un multinacionāliem uzņēmumiem. Tāpat pieminēšu vienu informāciju, kur izskanējuši šķiet šodien, jo Trump kungs, uh, kurš par kuru jūs eh, runājat kā protekcionistu, viņš ir izveidojis jaunas attiecības ar Japānu, un tagad būtu, būs interesanti redzēt, kam Japāna vairāk pievērsīsies tirzniecības eh, ziņā. Eh, nosodot to visu pēc formas un pēc būtības, domāju, ka kaut kurā brīdī būs jāatgriežās pie šī nolīgumā atpakaļ spējības. Uh, Es domāju, ka Kasparīkungs mums nav jāmāca de, Japānai demokrātija, bet komisijai un Junker kungam demokrātijas noteikumi. Paldies, Stīvijāna referenti, un tagad es došu vārdu citiem deputātiem izteikties. Daudz runātāji ir pieteikušies, tāpēc es ierobežošu runas laiku uz pusotru minūti katram. Pirmais runātājs Statonkungs. Jā, es gribētu lūgt trīs minūtes, jo man ir jāpārstāv arī tautas partijas kolēģis. Pirmkārt vēlos pateikties referentam par sagatavotiem ziņojumiem. Daudz komentāru man nav, veikums ir labs. Kopumā es atbalstu piedāvāto tekstu, tekstu bet pāris komentāru. Pirmkārt Šīs nolīgums veicinās darba vietas, uzlabos produktivitātes, tāpat Japāna ir vērtīgs eksporta tirgus Eiropas lauksaimniekiem. Tāpēc mēs apsveicam eksporta iespējas Eiropas lauksaimniecības produktiem. Tāpat būs vieglāk eh, sniegt pakalpojumus Japānas tirgo Eiropas uzņēmumiem, kas veicinās mūsu tirzniecību un pakalpojumus. Šajā sakarā iesniegšu grozījumus. Tāpat jau izteicos uh, Eh, par labu partnerattiecību nolīgumam, kas veicinās eh, pret eh, patkalpojumu tiržniecību, kā arī apmaiņu starp Eiropas Savienību un Japāņu. Un, Japānu, un es domāju, ka Eiropas Savienība maksimāli drīz jāsniedz savu piekrišanu, lai varētu ieviest tiržniecības nolīgumu, kuru ik viens tad varētu izmantot savā labā, un tagad pāris piezīmes no manas puses, jo es piedalījos delegācijas darbā Japānā. Mēs sastapāmies ar lielu entuziasmu ne tikai no amatpersonām, ministrijām, bet arī no. Mēs tikāmies ar arotbiedrībām, pilsonisko sabiedrību, Eh, un ik viens bija ļoti pozitīvi noskaņojums. Pilsoniskā sabiedrība Japānā apzinās, ko šis nolīgums var dot visai valstī un pilsoniskajai sabiedrībai, un domāju arī, ka mums ir konkrēti piemēri tam, ka Japāna strādā pie atlikušajām SDO konvencijām Šodien bija pirmā darba likuma pārskatīšana Japānā 70 gadu laikā, un tā ir skaidra zīme, ka Japāna virzās uz priekšu. Varbūt viss nenotiks tik ātri, kā mēs vēlamies, bet mums ir jāatzīst, ka mums ir visai nopietni jāuztver šis solis no Japānas puses. Ja mēs paredzam sankcijas rezolūcijai, tad es nedomāju, ka mums šajā gadījumā ar šo partneri vajadzētu rīkoties. Mēs gribētu šo tekstu sagatavot balsojumam INTA komitejā novembrī, plenāra sēdē decembrī, un no manas puses tikai pāris piezīmes man būs tikai pāris grozījumi 10. un 11. punktā. Paldies! Eh, nākošais runātājs Karolīna. Jā, paldies! Jā, eh, tas varētu būt tāds impulss eh, attīstībai. Mums ir arī bijuši līdzīgi viedokļi citos dosjē par um, pienācīgu izpēti un citādi. Tomēr es nevēlos, ka, teiksim, ja ir kritiskas balsis un ir nepieciešama diskutēt, tad tas viss tiek noslaucīts malā un teikts, ka tas nav nepieciešams, ka tas vienkārši ir mūsu interesēs, bet mēs arī attiecībās uz Japānu varam noteikt uh, Uh, pieņemt noteikumus un izveidot labu nolīgumu, bet šobrīd uh, attiecībā uz uh, šo nolīgumu tas ir grūti sakāms, runājot par strādājošo tiesībām, par vides standartiem un runājot par ilgtspējības sadaļu. Es gribu uh, teikt, ka mums ir jāizmanto pārskatīšanas klauzula attiecībā uz jautājumiem, kur uh, Japāna neizvirs tik tālējošus mērķus. Mums ir nepieciešams stiprināt darbinieku tiesības, un ja ir konstatēti pārkāpumi, atbilstoši jārēģē. Ir jāiesaist arī Japānas uh, pilsoniskā sabiedrība, tas būtu atbalstām, bet šī sabiedrība Japānā vēl ir attīstības procesā, nav sasniegusi tik augstu attīstības pakāpi. Tālāk par piesardzības principu Japāna izmanto zinātnisko, uh, pieeju, kas nesaskan ar mūsu noteikumiem, un es neesmu pret tirzniecību, bet par atbilstoši uh, regulētu tirzniecību. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos atbalstīt Kasparikungu un viņa sacīto. Es atbalstu viņa sacīto. Un esmu pārsteigts dzirdot eh, tos, kuri eh, kritizētu Japānu. Šeit nav ideāla dokumentu. Mēs varam būt kritiski vai eh, daļai kritiski, taču tie, kuri apgalvo, ka nevajadzētu ratificēt šo nolīgumu vai jāpārtrauc šis nolīgums. Esmu neizpratnē. Manuprāt, nolīgums ir lielisks, praktiski. Un līdz šim vislabāk sagatavotais starp visiem tiem, kas ir līdz šim ratificēti. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, runājot par mūsu Japānas partneriem. Šis ir, ir jautājums, kas attiec uz ļoti svarīgu valsti ar augstu kultūru, tā skaitā augstu darba kultūru un visi komentāri, kur izskanēja, ir politiski teorits teorētiski, bet atrauti no prakses. Esmu ticies ar eh, arodniekiem un uzklausījis viņu vērtējumu. Un vērtējums bija pozitīvs. Arotbiedrība pārstāv Japānā nesaskata problēmas. Kāpēc mēs saskatām problēmas šeit Japānā? Šeit Eiropas Savienībā. Paldies! Nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji, dzirdot atsevišķu kolēģu argumentus, jūtos muļķīgi, jo līdz ko mēs atļaujas kritizēt komisijas pilnīgi varīgās aktivitātes brīvās tirzniecības līmā, mēs tiekam uzskatīti par Donalda Trumpa protekcionisma lieliem noiedzējiem. Es domāju, ka ikvienam parlamentam ir tiesības paust kritiku vai šaubas par jebkuru dokumentu. E, jo tie, kuri teica, ka Gefta, e, e, Jefta būs Cefta plus, vai arī to, ko mēs dzirdējām mm, no Nikolai Lopuses Francijā vai citur, Cetas sakarā, uh, Eh, tur daudz eh, lielā mērā bija taisnība. Ģeopolitiski runāt, jā, mums tiek skaidrots Japāna, mūsu partneri un tā tālāk, bet samērā maz ekonomiski argumentu. Turklāt eh, pagājušā gada ekonomiskajā pārskatā tiek e, norādīts, ka izaugsme Eiropā būtu 0,14% IKP. Tas nav nekas pārāk daudz. Tas nozīmē, ka Japānā viņu ražošana uzņem skaitu, Eiropā tas nav pilnīgi skaidrs. Nākošais - finanšu pakalpojumi. Visai satraucoši nodaļa daudziem tiem, kuri mēs, sociāldemokrāti, eh, atbalstām finanšu regulējumu. PTO vienošanās, eh, maldi, maldinošā vienošanās par eh, valsts iepirkumiem un daudzas citas jomas. Šeit ir daudz ko kritizēt. Paldies, Marija Rēna. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs būsiet vai iespējams pārsteigti, bet, manuprāt, Japāņi ir īpaši, īpaši tāpēc, ka stiprāki nekā mēs. Un lasot e, jefta nolīgumu un par pakalpojumiem, tāds negatīvajā sarakstā Japāņi biju, ir bijuši vairāk preventīvi nekā mēs. Viņi ir pasargājuši atsevišķi jums to liberalizācijas, ko Eiropa vēlas liberalizēt. Uh, Japāna ir demokrātija un iespējams vēl tā attīstītāk nekā Eiropā, jo kad valdība ieņem nostāju, tad tā tiek respektēta, kā nevienmēr tas ir Eiropā. Mēs esam pieņēmuši uh, Eh, piemēram, Eiropas parlamentā obligātās centības pieejas, eh, eh, mēs nekad neņemam vērā šo aspektu runājot par divpusējiem nolīgumiem. Vienmēr tiek veikta voluntāri demarši. Mēs šeit Eiropas parlamentā Eh, mēs aiz, eh, panācām, ka darbības eh, būs obligāta rakstura, savukārt tas netiek ņemts vērā. Es paužu nostāju nevis par Japānas nostāju, bet komisijas vājumu, sarunu vešanā un to, ka netiek ņemts vērā komisijā demo, demokrātijas, netiek ņemta vērā demokrātija. Paldies! Nākošais runātājs Simakulāda Rodrīgas. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es vēlos apsveikt referentu par lielisko darbu un uh, spartajiem soļiem. Kopumā uzskatu, ka šis ir labs nolīgums. Domāju, ka mm, politiski apsvērumi ir ļoti svarīgi un domāju, ka ir vairāk eh, soļu jāspēr šajā sakarā. Protams, arī kā komisija ir izveidojusi starp ministriju grupu, lai strādātu šajā sakarā, taču mums ir jābūt pārliecībai, ka tas viss beigsies, kā mēs to ceramies. Es domāju vēl, ka varētu iestrādāt sekojošas lietas ziņojumā, kopīgā jo loma Eiropai un Japānai lai stātos pretī Donalda Trumpa protekcionismam, otrkārt multilaterālisma aizstā, aizsargāšana, kas ir viens no ļoti būtiskiem jautājumiem tirzniecības politikā. Tāpat nav iekļauts neviens jautājums dzimuma perspektīvas sakarā. Atgādina, ka parlaments ar lielu vairākumu pieņem ziņojumu par dzimumu perspektīvu Es apzinos grūtības, kādas ir Japānas sabiedrībā, taču ilgspējīgas attīstības nodaļa papildus tam, kas jau ir iekļauts, mums tomēr vajadzētu iekļaut kādus pasākumus šajā sakarā. Paldies! Un tagad vārds komisijai Luis Portiro. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, vēlētos pateikties visiem runātājiem par viņu plašo atbalstu partnerības nolīgumam ar Japānu. Es domāju, ka ļoti daudz kas jau izskanēja pār. E, eh, specifiskiem nolīguma aspektiem un nav vajadzības to skatīt šobrīd detalizēt. Tomēr pāris vārdi par ratifikācijas procesu. Intā deputāti zina, ka Japānas parlaments ir iecerējis novembrī ratificēt nolīgumu. Savukārt mēs komisijā ceram, ka arī parlaments varētu drīzumā pēc tam par to nobalsot, lai nolīgums varētu strāt, stāties spēkā, tas ir svarīgi vairāku iemeslu dēļ. Viens no svarīgākajiem ir tas, ka līdz ar spēkā stāšanos mazināsies eh, importu nodevas. Piemēram, Eiropas vīni ir ar 15% nodevu un stājoties spēkā šī nodevā mainās uz nulli. Šobrīd tas ir nopietnas izmaksas uzņēmumiem un ļoti svarīgi būtu, lai nolīgums stātos spēkā maksimāli drīz. Tālāk komentārs par starp ministriju grupu izveidošanu Japānā, lai e, pētītu tirzniecības un ilgtspējīgas attīstības nodaļas e, darbību. Japānas lēmējiestādes ir sazinājušās ar mums šajā sakarā un ir ieceri uzsākt tehnisku dialogu jau pēc mēneša. Tā ir apņemšanās pazīme pat pirms tiek sperti soļi ratificēšanas sakarā. Mēs izturamies pret šo jautājumu ļoti nopietni. Japāna ir, ir izcinājis daudz jautājumus, piemēram, likums par eh, nelikumīgas izceršanas eh, novēršanu, kā arī citas lietas kas ir visai būtiskas. Un noslēgumā pāri faktiska rakstura piezīmju. Pirmkārt, par nelikumīgo izciršanu. Es dzirdēju, ka mm, nolīgums var veicināt nelegālo izciešanas produktu tirzniecību, bet tā nav, jo Eiropas Savienībā ir parlamenta pieņemtā likumdošana, kas neļauj nelegāli izcirstiem mežiem nonākt Eiropas tirgū. Līdz ar to liberalizācija nebūs ar negatīvu ietekmi, drīzāk gluži otrādi. Otrkārt, vaļu zveja ir jūtīgs temats Japānai, Eiropas Savienībai, taču no faktu perspektīvas komerciālā vaļu nozveja ir pārtraukta kopš 88. gada un neatkarīgi no tā jautājums ir jūtīgs un mēs sagaidām, ka mēs varēsim saglabāt mūsu vides saglabāšanas mērķu. Paldies! Nākošais runātājs referents. Paldies visiem kolēģiem, kur uzstājās, paldies par atbalstu un tagad pāris um, noslēguma komentāri. Mēs respektējam Japānas suverēnās tiesības, taču mēs vēlamies stiprināt sadarbību ilgtspējīgā attīstībā. Tas ir vairāk iemeslu pēc svarīgi. Mēs arī redzam atsauci uz SDO e, konvencijām par Kanādu runājot. Kanāda ne nav ratificējis, e, Kanāda ratificēja. E, attiecīgās konvencijas ceram, ka tā nu, līdzīga būs ar Japānu. Tālāk par sankcijām. Atgādinu, ka sankciju balstītā pieeja attiec uz eh, nākotnes pārskatīšanas klauzulas izmantošanu, tā nav jāsaista ar esošo nolīgumu daļu, taču domāju, ka Eiropas parlaments paturēs šādu pieeju un atgādina, ka šādā gadījumā sankcijas tiktu piemērot savā pusē. Tas nenozīmē, ka. Kā mums būtu kāda veida neusticēšanās pret Japāņiem sankciju mehānisms tiktu, var tikt attiecināts arī uz Eiropas Savienību. Mēs vēlamies vienkārši mehānismu, kas paredz šo nosacījumu darbību un šis mehānisms ir kā pēdējais refur, eh, resur, kā eh, pēdējā instants. Par nelegālo izciršanu jau tas izskanēja, ka nelegāli izcirstie um, baļķi um, ir nelegāli arī Eiropas Savienībā. Tāpat mēs ceram, ka ar šo dialogu mēs varēsim stiprināt starptautisko noteikumu darbību. Un visbeidzot, mēs negatavojam šo nolīgumu paši ar sevi. Es būtu devis priekšnieku pozitīvai mm, pakalpojumu listē negatīvas vietā bet tiesības regulēt pakalpojumus ir paredzētas, valsts pakalpojumi tiek aizsargāti, un es nesaskatu nekādas uh, grūtības attiecībā uz tiesībām regulēt finanšu pakalpojumus. Katrā ziņā paldies visiem par komentāriem, gaidu jūs grozījumus, lai var turpināt strādāt pie šī dosie. Paldies! Paldies referentam. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 2. oktobris, pulksten 6. vakarā. Paldies, un mēs varam pāriet pie nākošā punkta. Atgādinu jums, ka Vēl darba kārtībā ir palikuši trīs punkti, un darbs ir jābeidz precīzi 12.30, tāpēc lūdzu saīsiniet savus uzstāšanās, cik vien tas ir iespējams. 13. darba kārtības punkts. Uh... Jā, uh, PTO turpmākā attīstība. Jā, tagad es no sēdes vadītāja kļūšu par referentu un uh, varu teikt, ka PTO reforma ir nepieciešama. Ilgu laiku PTO tika uzskatīta par uh, par iestādi, kas nav īpaši dinamiska, bet kas tomēr darbojas. Uh, bet ņemot vērā pārmaiņas pasaulē, ASV attieksmes maiņu un citus apsvērumus, ir skaidri eh, konstatējams, ka PTO ir jāreformē. Jo Visi saprot, ka šī daudzpusējā institūcija ir nepieciešama, lai varētu funkcionēt uz noteikumiem balstīta tirzniecības sistēma un lai uh, tiktu veidota uh, tirzniecībai droša gaisotne. Augustā uh, komisija ir publicējusi tagad kopš mūsu tātad, pēdējā sanāksmes augustā ir publicēts komisijas priešlikums par reformām PTO. Uh, Uh, un uh, Ženēvā pirms uh, dažām dienām šis priekšlikums tika apspriests, un arī Otavā šis priekšlikums tiks apspriests oktobra beigās. Un šī sanāksme varbūt ir tāda zīmīga, jo no vienas puses arī Kanāda aktīvi darbojas PTO reformēšanas uh, jomā, un arī šai sanāksmē ir paredzēta Brazīlijas un Kēnijas klātbūtne. Tā tad uh, ne tikai Eiropas Savienība šeit aktīvi darbojas, bet arī citi spēki, un tas varētu būt arī tāds kā impulss PTO. Rubika kunga un manā ziņojumā mēs uh, ejam pa to pašu ceļu, pa ko iet komisija ar saviem uh, reformu priekšlikumiem. Ir skaidrs, ka kopš PTO uh, izveidas 1959. gadā ir radušies jauni elementi tirzniecības politikā, un tas ir jāņem vērā, jāatzīst. Tagad ir ilgspējīgas attīstības mērķi apstiprināti. Tāpat ir noslēgta klī, Parīzes klimata vienošanās. Un Eh, notiek eh, diskusijas par eh, tirzniecības saistību ar darba un vides tiesībām, arī tas PTO ir jāatzīst. Un visos trijos PTO pīlāros ir nepieciešama zināma reformu dinamika. Pirmkārt par noteikumu uh, Eh, kopumu, e-komercijas jautājums ir visiem zināms, tāpat digitālā tirzniecība, sieviešu tiesību stiprināšana. Tā tad būtu eh, tas viss jāiekļauj jaunos papildu noteikumos. Tāpat jārunā arī par apelācijas institūciju, tai jādarbojas atklātāk, caurskatāmāk un arī skaidrāk labākiem un saistošiem lēmumu pieņemšanas termiņiem ir jābūt, un arī noteikumiem jābūt skaidrākiem un uh, izteiktā kritika jāņem vērā, uh, reformējot apelācijas institūciju. Un arī par iekšēju organizatorisko struktūru ir jādomā par uh, iespējām PTO sekretariātam virzīt uz priekšu organizācijas darbu, nākt pašiem klajā ar priekšlikumiem, ierosinājumiem, negaidot, lai kāda dalība valsts uzņēmas vadošo lomu. Un um, ziņojumā ir iekļauti arī priekšlikumi par darba metožu reformām par pakāpenisku uh, uh, ieviešanu. Tātad uh, sākt ar daudzpusēju pieju. Bet es domāju, ka būtu jāsāk uh, tiem, kuri vēlas darboties, un pēc tam jāļauj pievienoties arī citām uh, valstīm procesa laikā. Uh, un vēl arī uh, jāatbalsta kapacitātes stiprināšana tirzniecības partneriem, lai tiešām būtu iespējams izpildīt jaunos noteikumus un lai būtu labākas iespējas uh, iesaistīties šajā kopīgajā darbā. Tātad pārdomas uh, par PTO un uh, Uh, konkrētu reformu ierosinājumu mūsu ziņojumā, ko esam uh, sagatavojuši kopā ar uh, Rubika kungu, kurš gan nevarēja piedalīties šajā sanāksmē, bet Hansen kungs viņu aizstāja. Tātad es pārstāvu kā ēnu referents arī Rubika kungu. Uh, nu, ņemot vērā to, ka pieauga protekcionisma ietekme, ir eh, jāstiprina uz noteikumiem eh, balstīta tirzniecība un eh, ņemot vērā attīstības valstu vajadzības, bet Eiropai ir arī jāstiprina savu kapacitāte e-komercijas jomā. Uh, un uh, digitālās attīstības process ir jāsaskaņo ar uh, šo, šiem noteikumiem. Jautājums arī, kā attīstības valstis var iekļauties 21. gadsimtā, ir jāpārveido arī procesa atbildī, atbalsts uh, apmaiņā pret tirzniecību un uh, varētu arī atteikties no konsensus sistēmas, lai nekavētu to, ka kvalificēts vairākums valstu varētu virzīties uz priekšu, un tad uh, citas valstis varētu arī šīm iniciatīvām pievienoties. Tāpat ir nepieciešama arī finansiāli un personāla resursi, lai šo procesu varētu īstenot. Uh, un tāpat eh, Eiropas Savienībai būtu jāstiprina arī eh, parlamentārā dimensija šai organizācijai un jāveido PTO parlamentārā konference. Ļoti svarīga struktūra ir apelācijas institūcija PTO, Eh, diemžēl ASV eh, bloķē tās darbu. Paldies! Tagad ēnu referentiem katram pusotra minūte. Emma Maklārklina. Vēlos pateikties eh, abiem līdzreferentiem par sagatavoto ziņojumu par PTO nākotni. Tāpat laikā, kad mēs šeit diskutējam parlamentā, PTO dalību valstis apspriež arī komisijas uh, Uh, reformu priekšlikumu, tā tad ir uh, grūtības ar uh, taisnīgu at, attieksmi pret um, attīstības valstīm, tāpat multilaterālu liberalizāciju. EKR grupā atbalsta kopīgo paziņojumu starp ASV, Japānu un Eiropas Savienību, kas uh, tik publiskots otrdien. Es uh, tomēr uh, ir arī uh, lietas, kas skaidri jāpasaka ziņojumā, ka uh, ASV ar savu vienpusējo nostāju neievēro PTO noteikumus. Uh, Eh, Otrakārt, jāapsveic eh, tirsniecības veicināšanas nolīgumu, kā soli uz priekšu, salīdzinot ar 90. gadu situāciju, un būtu jāratificē šis eh, nolīgums. Tāpat valsts iepirkuma nolīgums, kā daudzpusējs nolīgums par savstarpēju tirgus atvēršanu daudzpusējai konkurencei un lai eh, jāpļauj arī citām PTO dalību valstīm eh, pievienoties šim nolīgumam, tas ir ļoti būtiski. Paldies, Klaus Buhner, zaļo grupas vārdā. Jā, paldies tikai daži komentāri. Mēs piekrītam, ka ziņojumā skaidri jā. Ja pauž Eiropas parlamenta viedoklis par padomes mandātu, bet dažos punktos vajadzētu iedziļināties vairāk. Šajā mandātā, piemēram, piektais punkts par pašreizējās krīzes cēloņiem, sestais punkts par jaunu pieju, lai diferencētu uh, attīstītās un attīstības valstis PTO. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs punkts, kas ir jāgroza. Ja ir tiešām jādod iespēja attīstības valstīm turpināt savu darbu tālāk par elastīgākām sarunām par pluri, plurilaterāliem, plurilaterāliem uh, struktūrām PTO ietvaros un vēl arī punkts par PTO uh, stiprināšanu kā iestādi, kas uh, uzlabo arī darba atklātību un caurskatāmību. Un astotais punkts par ilgtstējīgas attīstības mērķiem Mēs ceram, ka varam atbalstīt mūsu ierosinājumu iet nedaudz tālāk reformu priekšlikumos, nekā to dara komisija. Paldies! Eh, gojas vārdā eh, Helmuts Šalts. Es arī vēlos pateikties abiem referentiem par paveikto darbu. Un, eh, nu, mēs varam diezgan kritiski vērtēt pašreizējo PTO situāciju un arī piekrītam, ka šī sistēma ir jāreformē. Mums ir nepieciešama daudzpusēja pieeja, ir izveidotas vairākas darba grupas starptautiskos forumos, bet šīs multilaterālās reformas, šī pieeja uh, ir uh, tiešām nepieciešama, jo ja visu noteiks tikai uh, spēcīgās ekonomikas, tad šī PTO reforma jau no paša sākuma var ciest neveiksmi. Pagājušu nedēļu piedalījos plašā konferencē šeit Eiropas parlamentā par pēc izaugsmes uh, darba kārtību. Tas nozīmē, ka starptautiskā mērogā ir uh, Uh, izpratnē par uh, to, ka apspriežot ilgspējīgas attīstības mērķus, ir jādomā nedaudz tālāk par to, kā pasaules ekonomikā jādarbojas 21. gadsimtā. Un ir tas jāņem vērā reorganizējot PTO daudzpusējās tirzniecības sistēmu un pastāvu risks, ka mēs varam arī ciest neveiksmi, bet ir palikuši vēl tikai 12 gadi līdz 2030. mērķu izpildēji un aicinātu referentus iekļaut atsevišķus aspektus uh, saistošākā uh, formulējumā saistībā ar ilgspējīgas attīstības mērķu un PTO darba kārtības īstenošanu. Un paldies tagad vārds komisijas pārstāve Mieto Samātas kundzēm. Paldies, priekšsādātāji, par jūsu komentāriem. Vēlos atkārtot, ka kopējā situācija PTO joprojām ir ļoti sarežģīta. Ir uh, divkārša tendence par to, ka noteikumi netiek izpildīti, tiek uh, piemērotas uh, sankcijas, bet uh, tomēr arvien lielāks skaits PTO dalību valstu uzskata, ka reformas ir jāīsteno. G20 tirzniecības mitras sanāksmes rezultāts bija pozitīvs, tika pieņemts paziņojums par nepieciešam reformēt PTO un uh, Eiropas Savienība atbalsta daudzpusējo sistēmu un vēlas būt reformu uh, centienu avangardā. Um, komisijas uh, dokuments, uh, konceptuālais dokuments uh, tika ļoti pozitīvi uzņemts uh, virknē PTO dalību valstu. Mums ir arī uh, sadarbība ar tirzniecības partneriem tādos koncentriskos lokos. Mums ir trilaterālā sadarbība ar ASV un Japānu. Uh, Um, arī mēs pozitīvā gaisotnē apspriedām uh, šīs konceptuālā dokumenta ierosinājums, pēc tam G20 ietvaros mēs to apspriežām un citu iniciatīvu ietvaros mēs veidojām politisko atbalstu šiem priekšlikumiem. Uh, un arī um, plašāks diskusijas notiek um, Ženēvā starp PTO dalību valstīm. Mēs nevaram uh, pieņemt uh, to, ka nu, tādas sastingušas nostājas un uh, šķēršļa bloķē mūsu virzību uz priekšu. Mēs uzskatām arī, ka šai procesā ir jāiesaista Ķīna. Mums bija arī ļoti liederīga saruna ar 12 pētējo dalību valstīm sanāksmē, ko organizēja Kanāda. Tas notika ministru līmenī, bet mēs vērē, vēlējāmies piesaistīt uh, šīs grupas uh, uzmanību mūsu priekšlikumiem, jo Kanādas priekšlikumi, mūsuprāt, ir mazāk tālējoši nekā tas, ko ierosinām mēs par eh, šo ziņojumu projektu. Mēs augstu vērtējam pozitīvos signālus un parlamenta apņēmību stiprināt daudzpusējās tirzniecības sistēmu. Liels paldies, kā referents vēlos pateikties visiem par izskanējušiem komentāriem, gaidām jūsu ierosinājumus un grozījumus. Mans eh, līdz referents, viņa pārstāvis varbūt vēlas kaut ko teikt? Nē. Paldies grozījumu iesniegšanas termiņš 11. oktobris 6 pēcpusdienā. Tūlīt pārējām pie 14. punkta. Eiropas globalizācijas pielāgošanās uh, fonds Karolīna Kasnoja Frēnsa ir referenta. Jā, paldies. Dodiet man lūdzu īsu brīdi, jo šis ir ļoti svarīgs ziņojums, godātie kolēģi. Tirzniecība tagad ir cieši saistīta ne tikai ar globalizāciju, bet arī da rada daudz bažu sabiedrībai. Tirzniecības liberalizācijas eh, sekas lielākoties ir pozitīvas, bet dažas nozares saskaras ar mazākiem ienākumiem, pielāgošanās izmaksām, kas pieaug, un realitāte parāda, ka vienmēr ir ieguvēji un zaudētāji. Un tirzniecības ieguvēji ir atrodams starp dalību valstīm un reģioniem, bet e, šis sadalījums nav vienmērīgs. Sociāli, ekonomiski un sociāls, ekonomisks e, un e, vides nevienlīdzības tikai pieaug. Diemžēl tirdzniecības nolīgumos eh, pietrūkst īstenošanas mehānismi, kas aizsargātu eh, vides un darba standartus. Lai stiprinātu ilgspējības sadaļu, ir nepieciešama politiskā gribe. Un es ceru, ka šī politiskā grība uh, būs atrodama, lai šīs sadaļas būtu spēcīgākas. Kāds ir mērķis šim uh, Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondam? Mērķis ir aizsargāt darba ņēmējus, kuri zaudē savas darba vietas globalizācijas, tehnoloģiskās attīstības, automatizācijas rezultātā. Neskaroties uz ļoti eh, ierobežotu budžetu, šis fonds EGF saīsinājumā ir jau devis iegūmus, aizsargājot ap 140 tūkstošu strādājušo visā Eiropas Savienībā. Diemžēl viss eh, potenciāls netiek izmantots. Tad, kas man liekas svarīgākais šeit, ir nepieciešams pieprasīšanas eh, procedūrā samazināt eh, termiņus. Uh, un sniegt lielāku atbalstu dalību valstam. Ir jābūt eh, tādam konsultatīvam palīdzības dienestam, lai varētu veiksmīgāk šo procesu organizēt. Tālāk par darbības jomu. Tas eh, ir jāpaplašina, jāpadara elastīgāks, lai darba ņēmēji, kas eh, ir atlaisti, un arī reģioni kas saskaras ar augstu bezdarba līmeni, var saņemt atbalstu. Otrakārt, ir svarīgi uzlabot e, uzraudzības un e, pārbaudas procesus, lai, lai iegūtu labākus datus dalību valstīs. 70% e, būtu jābūt līdzfinansēšanas likmei un ir nepieciešams eh, ieviest papildus pasākumus. Ilgspējīgas attīstības eh, sadaļa ir ļoti svarīga, lai radītu cilvēku cīņā atbilstoši darba vietas, bet ir nepieciešams eh, gūt arī pozitīvus iegūmus starp dalību valstīm un vienlīdzīgāk sadalīt tos. Tā kā IGF e, jādarbojas ir e, horizontāli, tad NVO un arotbiedrībām būtu jābūt svarīgākai lomai un jāiestrādā EGF e, struktūrā viņu līdzdalība. Ir labāk jāsaskaņo esošie Eiropas Savienības instrumenti. Pirms slēgt jaunu tirdzniecības nolīgumu Eiropas komisijai būtu jārūpējas par to, ka tiek veikts eksante izvērtējums. Eiropas uzņēmēji ir svarīgi partneri, tad, kad ir runa par globalizācijas ietekmi un lai nodrošinātu, ka visi var gūt labumu no globalizācijas. Uh, Sociālās ekonomiskās eh, saistības eh, pārkāpušie būtu jāsauc pie atbildības. Šis ir arī svarīgs instruments, kas varēs palīdzēt eh, pārvarēt globalizācijas negatīvās sekas. Man prieks, ka kolēģi ir gatavi iesaistīties diskusijā. Paldies! Fernando Rues, CPP. Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar... Paldies, priekšsādātāji. Es vēlētos pirmkārt apsveikt referentu par paveikto darbu, kura mērķis ir nodrošināt to, kā Eiropas globalizācijas piemērošanās fonds Eh, turpins darboties pēc 20. gada un ir solidārā veidā paredzēts finanšu palīdzības sniegšanai, ņemot vērā tās nozīmīgās struktūrālās pārmaiņas eh, eh, un arī finanšu fīzes sekas. Bu, um, ehm, mēs pie piedāvāsim grozījumus, kas neierobežojas tikai ar komerciālām jomām, taču, manuprāt, mums vajadzētu ņemt vērā sekojušas aspektus. Pirmkārt, ļoti svarīgi ir nodrošināt labāku un precīzāku datu uzkrāšanu un sekoto ietekmei nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī. Otrkārt, ir jāpadara tā darbība vienkāršāka, elastīgāka un jāparedz un jānovērš iespējami negatīvie, negatīvā iedarbība, kāda varētu iestāties, kā arī jāveicina uh, jaunu uzņēmumu startu darbību un visbeidzot ir jāņem vērā esošie tirzniecības e, modeļi, kuri pastāv katru reizi globalizētākā pasaulē. Un apvienojuma ar e, globalizāciju un tehnoloģisko inovāciju jāpiemēro noteikumi jauno tehnoloģisko un tirzniecības modeļu esamībai un jāņem vērā tie izaicinājumi, kur iestājas pēc 2020. gada. Noslēgumā uzskatu, ka e, šie grozījumi ļoti nozīmīgi un ceru, ka tie tiks iekļaut ziņojumā un ceru uz e, labu sadarbību ar e, kolēģiem referentiem. Paldies! Paldies, neviens cits nav pieteicies uzstāties. Nē, atvainojos, Emma, lūdzu. Jā, Es Lunas kungu vārdā runāšu par šo ziņām. ECR pilnībā atbalsta pasākums, kas ir ieviesti, lai veicinātu nodarbinātību un izaugsmu, bet mēs neticam, ka Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonds ir labākais rīks, lai īstenot šādu politiku. Tāpat arī neuzskatām, ka tas ir pareizais rīks, lai ļautu integrēties atlaistajiem darbiniekiem atpakaļ darba tirgu jaunie kritēriji, darbības joms paplasināšana, Eh, automatizācija, piemēram, ir eh, ilgtermiņa tendence, kas ir jāņem vērā un neatbilst mērķim, ar kur savulaik EGF tika izveidots. Un līdz ar to ECR balsos pret šādu paredzēto EGF maiņu. No komisijas Lusijans Sernets ar īsu komentāru. Jā, paldies priekšsarētāju komisijas dienestu vārdā. Uh, Vēlos pateikties Eiropas parlamentam par izrādīto interesi šajā svarīgajā instrumentā. Tā ir viena no daudzajām lietām, ko mēs darām Eiropas līmenī, lai atbalstītu ekonomisko attīstību reģionos eh, strādājošos un tā tālāk. Es vēlos norādīt, ka tā kā jau to pagātnē redzējām, EGF ir svarīga loma Eiropas līmeņa pasākumu kontekstā. Vienlaicīgi ir nepietiekami dati pieejami, un es atbalstu aicinājumu uh, iegūt vairāk datu no dalību valstīm, lai varētu eh, ciešāk sekot eh, situācijai, bet mēs veicām ekspostu izvērtējumu, kas pierādīja bez jebkādām šaubām, ka uh, EGF eh, e ir viennozīmīgi skaidri palīdzējusi sniegt atbalstu daudziem atlaistiem darbiniekiem. Kaut arī eh, komentāru mērķis ir eh, uzlabot EGF un pielāgot tos, bet realitātei, bet ir vairākas lietas, kas komisijas prāt nav pietiekami labi kalibrēt. Piemēram, EGF spēja sniegt e, finansējumu tieši, tiešā veidā reģioniem. Nav tas, kādā, kā, kā fonds ir bijis paredzēts. Uh, Šis fonds ir paredzēts strādājošiem konkrēti, nevis reģioniem kopumā. Mēs nevaram pārskaitīt līdzekļus reģionu varas iestādēm, bet, protams, ja reģioni vēlas iesaistīties procesā, nu, mēs varam domāt par to, bet šeit ir paredzēts atbalsts individuāliem darbiniekiem, kas ir zaudējuši darba vietas, pateicoties tiem elementiem, kas ir pieminēti regulā. Šeit ir arī maz, mazliet eh, nesakritība. Eksante eh, un ekspost izvērtējumi. Eiropas globalizācijas fonds ir veidots kā ekspost fonds, nevis eksante fonds. Uh, Līdz ar to eksāntē mēs maz ko varam darīt, tīpaši attiecībā uz nu, minēto eksāntē tirzniecības izvērtējumu, kur, par kuru pat nepastāv dati, un mēs iepriekš nespēsim izvērtēt, kuri strādājošie pēc cik gadiem, kurā reģionā zaudēs darbu, ja tiks noslēgts šis eh, vai cits nolīgums. Tā kā šis, eh, šī prasība nav īstenojama. Paldies, bet eh, parlamentam ir tiesības paust eh, jebko, ko tas domā, pat ja komisijai tas nepatīk. Mums tam ir ilga tradīcija. Paldies! Ņemot vērā to, ka šis ir atzinums budžeta komiteja, es atvainojos, saka priekšsēdēs, Empul komitejas ziņojumā, mums ir jāsteidzas eh, budžeta procedūras kontekstā. Tas nozīmē, ka grozījuma iesniegšanas termiņš jau ir šodien, 27. septembris, 6. vakarā. Karolīna, kaut ko noslēgumā teiksiet? Jā, paldies priekšsarētāji. Ļoti ambiciozs laika grafiks eh, tik svarīgam tematam. Vēlos vēl īsi reaģēt uz eh, sacīto par reģioniem. Ir svarīgi paplašināt darbības jomu, un ja mēs iesaistām eh, interesētas puses, arotbiedrības, tad tas nāks par labu arī cilvēkiem, kas zaudē darbu. Uh, Protams, ka mēs atbalstam eh, startup uzņēmums un MVU, eh, jo mēs redzam, ka eh, arī viņi saskaras ar globalizācijas negatīvajām sekām. Vēl vēlējos norādīt, ka šis fonds netiek pilnībā izmantots, respektīvi tā līdzekļi. Tāpēc mēs varam padarīt to elastīgāku, lai šis fonds arī pilnībā tiktu izmantots. Tas kopumā, manuprāt, ir labs instruments. Jā, viens no daudziem instrumentiem piekrītu, tas nav vienīgais instruments, bet šeit ir tomēr iespējami vairāki uzlabojumi. Paldies par labo sadarbību! Paldies! Grozījuma termiņš šodien līdz sešiem vakarā un tikai angļu valodā. Tāda ir vienošanās ar podskajām grupām. Pēdējais punkts, 15. punkts. Uzstāšanās par nostājas dokumentu ēst e tirniecības palāta Ķīnā. Sveicu šīs tirnecības palātas priekšsēdētāju Matsu Harbornu un dodu viņam uzreiz vārdu prezentācijai. Paldies priekšsēdētāji. Es ceru, ka tas ir pieņemami, ja es eh, atļaušos piecas minūtes runāt. Paldies, ka ļaujat eh, mums prezentēt pavisam īsi mūsu eh, nostājas dokumentu. Šis ir viens no trim dokumentiem, ko prezentējām šeit. Mēs eh, aptaujas rezultāts un arī 18 mēnešu kopš Davos, kas notiek ar šī kunga solījumiem pagājušā gadā. Tad mēs apskatījām to, kas notiek 18 mēnešos Mēs negaidījām, ka kaut kas daudz notiks, bet pēc politiskajām sanāksmēm mēs zinām, progresu esam redzējuši, un to ir svarīgi atzīmēt, jo progress notiek tāpēc, ka Ķīnai tas ir nepieciešams, bet arī tādēļ, ka labi strādājuši Eiropas Savienības iestādes, Tirzniecības palāta un citas. Bet, lai taupītu laiku, nerunāšu par progresu kopumā, bet koncentrēšos uz, tā, koncentrēšos uz tām lietām, kas nav atrisināts. Pirmā Tā ir joma, kur mēs īstenībā redzējām zinām progresu. Runa ir par piekļuvu tirgumu. Kā jūs visi redzējāt, Ķīna šobrīd atceļ savus ierobežojumus kopuzņēmumiem eh, tādās jomās kā finanšu joma, kuģu būve, mašīnu būve un tā tālāk. Tas, protams, tiek ļoti atzinīgi vērtēts. Tāpat mēs redzam, ka uh, Ķīna eh, samazinājusi savu negatīvo sarakstu ar 48 ierakstiem, joprojām tas ir pārāk garš un nepietiekam ambicios darbs, runājot par gatavoto visaptarošo investīciju nolīgumu. Mēs sagaidām to, ka ir nepieciešams lielāks ambīcijas tomēr, lai panāktu progresu. Atgriežoties pie tirgus piekļūs jautājuma, kas tad šobrīd kavē vēl situācijas uzlabošanos? Spēkā esošais regulējums joprojām traucē patiesai piekļuvēji. Mēs aicinām Ķīnas pusi pārskatīt normatīvo regulējumu un licencēšanas jautājumu. Pat ja ir iespējas finanšu jomā, mēs joprojām esam atkarīgi no licenču izsniegšanas, kas nevienmēr notiek pietiekami viegli. Ko darīt tālāk? Mēs uzskatām, ka pats svarīgākais ir turpināt iesaistīties dialogā ar Ķīnu. Tas būtu veids, kā iespējams būtu reformēt eh, Ķīnas eh, regulējumu apvienojot eh, regulatīvos eh, jautājumus ar tirgus piekļuvis jautājumiem un runājot par to, kas ir īpaši svarīgi Eiropas eh, rūpniecībai un Eiropas Savienībai kopumā, runa ir par IKT un kiberdrošības jomu kā tādu. Tas ir horizontāls jautājums, kas ietekmē lielāko daļu no mūsu dalību uzņēmumiem un ietekmē arī tālāko attīstību digitālajā nākotnē. Uh, Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams kopīgi formulēt jaunu stratēģiju, tātad kopā ar Ķīnu, cik vien tas iespējams, piespiežot eh, nodrošināt lielāku tirgus piekļuvi mūsu dalību uzņēmumiem, piekļuvi tehniskajām komitejām, tur, kur tiek apspriesti standarti un regulējums. Vēlos uzsvērt, ka šis ir ļoti svarīgs jautājums, kur mums nepieciešams ir atrast, kā strādāt tālāk vēl citas jomas, eh, kur mēs saskaramies ar problēmām. To mēs redzējām arī no savas aptaujas. Turpinās diskriminācija pret ārvalstu uzņēmumiem Ķīnā. Tam ir dažādi iemesli. Nevienmēr tā ir valsts politika, dažkārt ir vietējais protekcionisms un tā tālāk. Bet e, mūsuprāt, galvenais e, cēlonis ir ārvalstu investoru uzņēmumu definīcijā. Mēs ierosinātu Ķīnai atteikties no ārvalstu investīciju likuma, kas e, pārtrauktu šo nodalījumu vietējie uzņēmumi un ārvalstu uzņēmumi. Un tālāk jautājums par e, valsts uzņēmumu lomu Ķīnas ekonomikai. Jūsu brīnišķīgajā dokumentā situācija Eiropas Savienības un Ķīnas attiecībās, e, tas ir minēts. Jā, Ķīnā tiek īstenots reformas, un viņi ir daudz caurskatāmāki attiecībā uz to, ko viņi plāno darīt, lai modernizētu ekonomiku, mazinātu valsts uzņēmumu e, traucējošo ietekmi ekonomikā bet mēs vēlamies vēl lielāku caurskatāmību un arī skaidrus termiņus. Visi šie jautājumi mums veido tā saukto reformu deficītu. Mēs redzam, ka Ķīna aug strauji, nobriest, mēs redzam, ka ir progress e, reformu jautājumā, bet e, šis progress ir nepietiekams. Mēs aicinām Ķīnu pātrināt reformas, jo tikai tādējādi uh, Eh, ir iespējams arī mazināt spriedzi, ko mēs pieredzam šodien globālajā mērogā. Tātad, eh, atsaucoties vēlreiz uz jūsu lielisko dokumentu, ir svarīgi saglabāt eh, atvērtas iespējas sadarbībā ar Ķīnu. Tādēļ ir ļoti svarīgi atvēlēt pietiekamus resursus, lai Eiropas Savienības iestādes varētu iesaistīties nozīmīgos un konstruktīvos dialogos ar Ķīnu. Mums ir arī pienākums prioritizēt savu darbu starp visām platformām un dialogiem, lai tērētu resursus tur, kur iespējami vislabākie rezultāti. Belt and Road iniciatīva ir svarīgi izmantot uh, savienojumības platformu, eh, vienot stratēģiju attiecībā uz Ķīnu. Mēs cenšamies uh, iesaistīties, lai mēs varētu uh, ietekmēt šo Ķīnas Belt and Road iniciatīvu un izmantot tāds globālus iepirkšanas un konkursu izsludināšanas noteikums. Un noslēgumā uh, attiecībā uz ASV un Ķīnas tirzniecības eh, konfliktu. Jā, aptaujas eh, rezultātos mēs redzējām, ka 90% no mūsu uzņēmumiem jutās piespiesti nodot eh, tālāk šos savus tehnoloģijas. Bet Ķīna tagad ir spēkā normā, kas aizliedz tirgus piekļuvas piešķiršanai pieprasīt tehnoloģijas nodošanu. Uh, Tagad mums ir nepieciešams uh, apkopot visus pierādījumus uh, nu, praksē, kas pierādītu, ka šī neatļautā prakse joprojām tiek turpināta. Mēs uzskatām, ka mums ir jāuzticas Ķīnas valdībai, ka viņi nopietni domā savus centienus turpināt šīs reformas, bet mēs saskata, viņi saskaras ar eh, daudziem iekšējiem ierobežojumiem, mums ir jāsniedz palīdzīga roka, jāpalīdz Ķīnai pārvarēt problēmas, ar kurām tā saskaras cenšoties mazināt šo e, iztrūkumu e, reformu jomā, par kur mēs runājam. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Tagad vārds autoram. Vinklerkungs, mūsu pastāvīgais referents. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Ir skaidrs, ka mūsu starptautiskās cilvēcības e, komiteja Eiropas parlamentā ir spēcīga, e, jo mēs varam Ķīnas problēmu atrisināt 15 minūšu laikā. Tik tiešām mūsu komiteja līdz ar to ir viennozīmīgi ļoti ietekmīga. Uh, Eiropas Savienības un Ķīnas eh, tirzniecības un ekonomiskās attiecības vēl jau vairāk šobrīd eh, būtu raksturojams kā līdzsvara jautājums. Un tas ir arī saistīts ar to saturu, ko es eh, centos iekļaut mūsu atzinumā par Eiropas Savienības un Ķīnas attiecībām. Un tā tik tiešām arī ir, jo uzskata, ka mēs šobrīd atrodamies absolūti bezjēdzīgā starptautiskā tirdzniecības kara vidū. Mums ir jākonstatē arī progress, e, kur sasnieguši Ķīnas partneri bet arī vienlaicīgi ir skaidri jārunā par bažām. Un vēlos piekrist Harbona kungam kurš kā būtiskāko no problēmām eh, runāja par IKT un kiberdrošības jautājumu, kas tik tiešām ir horizontāls jautājums, kas ietekmē ne tikai Eiropas Savienības un Ķīnas attiecības, bet globālās ekonomiskās un tirniecības attiecības. Mums ir nepieciešams progress vēl arī daudzos citos jautājumos. Mums ir uzskaitīt šīs bažas par vienādiem spēles noteikumiem, par vienlīdzīgu attieksmi pret ārvalstu investoriem, par ICT, par licentēšanu, par uh, piespiedu tehnoloģiju nodošanu, transferu, un ir svarīgi, lai šī komiteja ieklau, ieklausītos Eiropas Savienības eh, tirniecības palātās sacītājā, jo viņi sniedz mums svarīgu informāciju. Un tas bija arī uh, skaidri redzams nesenajā vizītē Ķīnā, ko eh, parlaments or organizēja turpināt eh, strādāt ar Ķīnu pie šiem un citiem jautājumiem ir ļoti svarīgi. Manuprāt, ja mēs paskatīsimies atpakaļ mazliet, eh, mūsu pieredze parādīs, ka Ķīnas nosodīšana nedod rezultātu. Tas tikai aptur reformas un eh, nepalīdz tās pātrināt. Un noslēgumā varu teikt sadarbība ir vairāk nepieciešama nekā konfrontācija. Bet, protams, nekādu kompromisu uh, attiecībā uz uh, Eiropas Savienības būtiskajiem interesēm. Helmut Šolts, viena minūte. Paldies, priekšsarētāji. Vēlos pateikties par uh, šo brīfingu. Divi jautājumi. Ko nozīmē sadarbība mākslīgā intelekta un jauno tehnoloģiju jautājumā? Kur tur ir tā būtība, kāda ir situācija. Un otrs, kāda ir ietekme stā, attiecībā uz rietumu un Ķīnas at, um, sastarpējām attiecībām tieši kā uz Eiropas Savienību. Par mākslīgo intelektu mēs uh, Eiropā cenšamies uh, mazināt uh, atpalicību no ASV un Ķīnas Mums jāprasa piekļuvi vairāk darba grupām, kur tiek apspriests eh, mākslīgā intelekta jautājums, tā skaitā tā ētiskie aspekti ar kolēģiem Ķīnā. ASV Ķīnas konflikts īstermiņā var zināmu uh, Eh, iegūmu dot eh, mūsu uzņēmumiem Eiropā, bet tas nav veids, kā mēs vēlamies organizēt biznesu. Mēs vēlamies vienotas spēles noteikumus, kurus mēs arī prasām. Mēs eh, negatīvi vērtējam ASV rīcību un uzskatām, ka tas rada lielu neskaidrību. Dalību uzņēmumiem ir jāpārceļ bieži vien savu ražošanas procesu, citiem ir jāpielāgo piegādes ķēdes, tas rada neskaidrību. Uh, un sarežģīja situāciju. Mēs prasām eh, konstruktīvu dialogu, nevis konfrontāciju. Paldies! Tās varētu būt pamats mūsu tālākajam darbam nākotnē. Sadarbība, nevis konfrontācija. Paldies, ar to noslēdzam 15 punktu, 16 dažādi jautājumi, tur nav nekā. Nākamā sanāksme 10. un 11. oktobrī. Paldies par eh, smago darbu šeit komitejā.